Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's my ambition to. Cienījamie kolēģi, es gribētu paziņot, ka mēs vienmēr sāksim pēc sanāksmes laikā un esam jau dažas minūtes iekavējuši. Vēlētos sveikt eh, Maltas eh, ārlietu ministru eh, Vēlskungu Paldies, ka esat ar mums, un mēs jūs uzaicinājām jūs, lai apspriestu Maltas prezidentūras prioritātes par ES paplašināšanās politiku. Eh, mums bija eh, īsa saruna, un Vēlas kungs man pastāstīja, ka tad, kad Malta iestājās 2004. Eh, gadā un šobrīd eh, ir prezidējošā valsts. Tā kā es jūs apsveicu ar šo ievērojamo eh, notikumu. Un Malta ir pārņēmusi prezidentūru tādos um, nemierīgos laikos - terorisms, migrācijas krīze, ekonomiskā stagnācija Eiropā, Brexita sekas. Uh, Un e, apdraudēt faktiski ir mūsu kontinentu solidaritāte un visēs e projekts. Un tādēļ ir ļoti e, svarīgi, lai prezidentūra vadītu mūsu prezidentūru cauri šiem vētrainajiem ūdeņiem. Mēs šorīt apspriedām jau situāciju vairākās eh, paplašanāšanās valstīs, eh, ieskaitot eh, Melkalni un Albāniju. Tādēļ mums būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli attiecībās paplašanāšanos Balkānu virzienā un īpaši, kas mums būtu sakāms par situāciju Turcijā. Un noslēgumā vēlētos sacīt, ka mēs ar nepacietību gribētu uzzināt no jums, ko Maltas prezidentūra darīs, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, stiprinātu paplašināšanās procesu, un mēs sagaidām ciešu sadarbību ar jūsu prezidentūru tuvākajos mēnešos, un mūsu komitejas vārdā es vēlu jums veiksmīgu prezidentūru. Un mēs ar ministru um, vienojāmies, ka viņš e, prezentēs programmu 15 līdz 20 minūtes, un tad jums būs iespējas uzdot jautājumus par dzirdēto. Un kā es sapratu, tad Vels kungs runās brīnišķīgajā maltiešu valodā, kas ir viņa dzimtā, un, protams, mēs labprāt pat atklausītos maltiešu valodu, ko mēs nemaz tik bieži šai namā nedzirdam. Paldies, priekšsēdētāji, un tagad vēlos sākt ar jūsu ievēlēšanu par priekšsēdētāju šajā ļoti svarīgajā komitejā. Jā, nu, sākumā es runāšu maltiešu valodā, bet pēc tam pāriešu atkal uz angļu valodu. Pēdējos 60 gados Eiropa ir uzlūkota kā cerību, labklājības un attīstības piemērs. Tas ir liels panākums. Un e, tas ir Eiropas projekta pionieru nopelns. Bet šobrīd daudz ir skeptiski par to, e, kā turpināt, un Arī sākumā šī skepse valdīja, bet tagad pēc 62 gadiem ir uh, mūsu laiks pienācis. Mēs esam mazākā dalība valsts, uh, un tieši mēs būsim Eiropas uh, padomes uh, prezidējošā valsts. Un mūsu pienākums ir palūkoties atpakaļ un paskatīties, ko esam uh, panākuši un ko varam sniegt saviem pilsoņiem. Tas ir, mm, šī ir lieliski iespēja izlemt, kā virzīties uz priekšu. Nesenā attīstība Eiropas Savienībai parādījusi, ka Eiropas Savienība ir kļūst tuvākai saviem pilsoņiem un efektīvāk jāinformē par pasākumiem, ko tā veids, lai sniegtu labākas iespējas pilsoņiem lai pilsoņi varētu uh, realizēt uh, savas cerības un centienus. Politiskie notikumi, ko esam pieredzējuši pēdējā gada laikā, ir ietekmējuši mūs visus, un reforma vajadzība nekad nav bijis tik akūta, kā tā ir šobrīd. Malta ir apņēmības pilna sniegt savu ieguldījumu Eiropas projekta attīstībā. Mēs ceram, ka visā prezidentūras laikā un pateicoties eh, mūsu darbam, kā arī sadarbojoties ar Eiropas parlamentu, izplatīt tādu spēcīgu vēstījumu. Seši mēneši ir īs laiks, bet mēs esam ambiciozi un mēs vēlamies, lai uh, mūsu projekts būtu ticamāks. No otras puses, mēs esam reālisti, mēs zinām, kādas, kāda ir ierobežojumi, bet zinām arī, kādas ir mūsu stiprās puses. Un mēs cenšamies runāt arī ar citām delegācijām un iestādēm, kā neatkarīgs godīgs vidutājs, un vēlamies tādu sadarbības un godīgumu gāru. Ministrs finanšu ministrs, premjerministrs, premjerministra vietnieks, mūsu opozīcijas vadītājs. Visi kādreiz ir bijuši parlamenta deputāti. Es pats veselu gadu esmu strādājis kā novērotājs Eiropas parlamentā. Un mēs visi uzskatām, ka Eiropas parlaments ir ļoti būtisks, lai panāktu mūsu uh, mērķus, esam lepni eh, par to, ka esam prezidējošā valsts tik ļoti svarīgā brīdī Eiropai. Vissvarīgākās eh, vērtības, kas virzīs mūsu prezidentūru, nosaka tas, ka mums ir vajadzīgs šis jaunais stimulus un eh, kopdarbs ar mūsu tautām. Esam identificējuši sešas prioritātes - drošība, vienotais tirgus, migrācija, kaimiņattiecība politika, sociālā iekļaušana un eh, jūlietu jautājumu. Mēs eh, uzskatām, ka cilvēkiem ir tiesības tikt uzklausītiem. Es nedomāju, ka uh, man tagad būtu laiks atsevišķi izanalizēt katru prioritāti, taču uh, Es vēlētos pievērsties vismaz dažām, pāriešu uz angļu valodu. Esmu šeit šodien, lai uh, pastāstītu par uh, Maltas prezidentūras, uh, pre, prezidentūras prioritātēm. Maltas prezidentūra uh, uzskata, ka paplašanāšanās process, stabilizācijas process e, Rietumu e, Balkānu reģionā un Turcijā ir ārkārtīgi svarīgi. Un tieši paplašanāšanās palīdz veidot šo savienību. Šobrīd, kad mēs sastopamies ar iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem, uh, un tas, eh, ka paplašanā, pret paplašanāšanos ir visai negatīva attieksme, var destabilizēt visu, eh, visas eh, kaimiņu valstis. Un ir svarīgi, lai mēs varētu ietekmēt šos procesus. Migrācija, terorisms, nepieciešamība sadarboties, lai rastu ilgspējīgus risinājumus ir ļoti svarīgi. Ņemot vērā šādu situāciju, ir reāli jāpieiet lietām. Kandidātu valstis cenšas reformēt uh, savas iekšējās struktūras, balstoties uz ESAKI un respektējot Eiropas vērtības un idejas. Eiropas Savienības iesaistīšanās ir svarīgi, lai uzturētu uh, iestāšanās e, procesa virzību. Tāpat laikā mums ir jācenšas panākt visaptverošs modernizācijas process, kas maksimizē uh, taustāmos labumus un ņem vērā Eiropas pilsoņu viedokli, jo tas ir pats svarīgākais paplašanāšanās procesā. Uh, Priekšsēdētāji, mēs saprotam, ka atsevišķi reformu aspekti joprojām ir attīstības procesā kandidātu valstīs, taču tam nevajadzētu novērst mūs no procesa virzības. Paplašanāšanās asociācijas procesi ir pārējais procesi, eh, un eh, valstis iegūda daudz eh, darba, lai iestrādātu Eiropas vērtības mēs esam par to, ka nosacījumiem iestāja ir jābūt ļoti stingriem un skaidriem, lai nodrošinātu maksimālu konverģenci ar ES politiku. Melnkalna gatavojas iestājai Eiropas Savienībā, 23. un 24. sadaļu ir, sarunu sadaļu ir atvēlusis, atvērusi Serbija. Mēs apsveicam attīstību arī Albānijā, Bosnijā, Hercegovīnā un Maķedonijā. Un paplašanāšanās ir viena no prioritātēm Eiropas Savienības darba kārtībām. Uh, Tādēļ ir jāatbalsta uh, visas iniciatīvas, kas ir virzītas uz paplašināšanos. Tagad par atsevišķām dalību valstīm. Uh, iestāšanās uh, process ir ļoti svarīgs, un tāpēc Malta uzrau, uh, uzlūko Turciju kā mm, ne tikai iestāšanās uh, kandidātu valsti, bet arī Eiropas Savienības parlamentu. Uh, un mēs vēlamies paralēlismu eh, starp eh, kopējām interesēm, kādas ir abiem partneriem, un eh, nepieciešamo rūpību, ar kādu jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar pamatiesību ievērošanu citām Eiropas vērtībām. Esmu ņēmis vērā arī bažas, kas tika paustas risinā atzinumā par Turciju lielākais vairums dalību valstu apstiprināja to, ka ir svarīgi turpināt atvērtu dialogu un cieši saites ar Turciju, turpinot arī iestāšanās procesu. Eiropas Savienībai ir jākļūst un jāturpina būt par pamatu uh, reformu stimulēšanai Turcijā. Un tas būtu kontraproduktīvi. Uh, kaut kādā veidā traucēt uh, šo te savstarpēju sadarbību ar Turciju. Šī grūtā gada laikā ir svarīgi turpināt demokrātiskās pārmaiņas Turcijā. Un, protams, ka Turcijas valdībai ir tiesības saukt pie atbildības sapvērsuma organizētājs, tāpat laikā nedrīkst pārkāpt pamattiesības, kas ir galvenais uh, aspekts, lai cīnītos pret terorismu. 13. decembra uh, padomes secinājumi, kas netika pieņemti vienprātīgi, uh, noved pie tā, ka galīgie secinājumi vienkārši netika pieņemti. Pirms plenārsēdes Strasbūrā uh, veiksmīga vienotā rīcības plāna pārvaldība par attiecībā uz migrantiem turpina būt uh, abu pušu interesēs. Un tas ir novestis pie tā, ka daudz mazāk cilvēki iet bojā uh, jūrā un daudz mazāk migrantu iebrauc no Turcijas. Protams, ka uh, šīs te vienošanās pildīšana ir uh, balstīta uz to, lai Turcija pildītu apsolītos uh, nosacījumus un lai varētu liberalizēt vīzu režīmu un tā tālāk. Un eh, tas, ka Turcija seko šīs ceļu kartas nosacījumiem, ir uh, stimulējoši, taču ir nepieciešams turpināt um, šīs te sarunas. Eh, muitas savienības modernizēšana. Uh, šajā jomā Maldas prezidentūra pievērsīs uzmanību tam, lai nodrošinātu to, ka tas būtu labākais piemērs mūsu kopējās sadarbības iespējām. Ženēvas sarunas Šeit eh, Turcija ir viens no garantiem eh, dalībai sarunās. Ir svarīgi, lai Turcija turpinātu normalizēt attiecības ar eh, Kīpru un pildītu papildus protokolu nosacījumus. Un Melnkalni savukārt ir svarīgi, lai tā turpinātu savu virzību uz Eiropas Savienību, Mēs uzskatām, mēs domājam, ka visām politiskajām, pus, visiem politiskajiem spēkiem būtu jāiesaistās eh, sarunās un procesā. Un visas pieļautās nelikumības ir jāatrisina attiecīgajā laikā. Mēs ceram, ka attīstība, kas tiks panākta saskaņā ar pēdējo eh, iestāšanās konferenci Briselē 13. decembrī, kur tika atvērta 11. 19. Eh, eh, sadaļas, kas tika atvērtas konferences sākumā. Un tas, protams, vairo Melnkalnes pašas atbildību par procesiem. Mēs arī raugāmies uz tālāku sadarbību ārvalsts, ārējās politikas jomā, stingri rekomendējot Melnkalnei pilnībā iesaistīties Eiropas procesos un veicināt reģionālo sadarbību. Serbijai arī šis 16. ir bijis svarīgs gads, ir atvērtas uh, 14 sadaļas, 23, 24, 5 un 25 eh, savukārt par zinātni un pētniecību ir eh, slēgta. Attīstība attīstības starp Serbiju un ES fokusēsies uz uh, nacionālo uh, iedzīvotāju tuvināšanu Eiropas uh, vērtībām un tradīcijām. Mums ir eh, plānot eh, arī eh, kopēja vizīte Belgradā, kas varētu būt praktiska atbilde uz tālāku ekonomisko izaugsmi. Ir svarīgi, ka padome ir panākusi iespēju atvērt un slēgt 26. sarunu sādaļu, kas attiecas uz uh, tiesu sistēmas eh, nodaļas atvēršanu. Eh, svarīgi aspekti ir attiecību normalizēšana ar Kosovu. Telekomunikācija pakotne arī ir jāvirs tālāk. Incidenti pēdējā laikā starp abām pusēm ir ļoti neveiksmīgi, bet eh, jāpriecājas, ka šodien notiek visaugstākā līmeņa dialogs. Serbijai ir jāturpina eh, stiprināt eh, labas kaimiņa attiecības ar kaimiņu valstīm un eh, arvien vairāk jāharmonizē sava ārpolitika ar ES ārpolitiku. Mēs raugāmies uz sadarbību ar uh, valdību, lai uh, arī uh, Maķedonija uh, nonāktu atpakaļ uz uh, ceļu, kas virzās uz Eiropu. Būs ļoti svarīgi e, ieviest arī reformas un e, risināt sistēmisks jautājums, kas ir saistīti ar tiesiskumu valstī. Valdībai un opozīcijai ir jāturpina pildīt savas politiskās saistības un vienošanās, īpaši attiecībā uz īpašo e, prokuroru bīroju. Uh, Albānija arī virzās Eiropas virzienā un 14. jūnijā saņēma kandidātu valsts statusu. Tieslietu sistēmas saskaņošana ar Eiropas principiem ir ļoti svarīgs uzdevums, un mēs esam apņēmības pilni uh, atbalstīt papildus reformas Albānijā citās jomās esam pozitīvi novērtējuši komisijas rekomendācijas pagājušajā gadā sākt uh, sarunas ar Albāniju, lai nodrošinātu visu piecu galveno prioritāšu ieviešanu, atbalstot Albānijas centienus uzsākt sarunas ar nosacījumu, ka visas nosacījumi tiks izpildīti. Mēs turpinām sadarboties, lai panāktu šo mērķi, uh, un lai Eiropas Savienības kandidātu valstis eh, arvien vairāk tuvotos Eiropas Savienībai un lai mēs pildītu papildu protokolus eh, starp uh, eh, asociācijas nolīgumiem, atbildot uh, attiecīgi uz aptaujas anketu. Mēs uh, veicinām progresu eh, arī un atbalstām progresu arī Bosnijas un Hercegovīnas darba kārtībā, stabilizācijas un asociācijas padomē, padziļinot Eiropas Savienības un Kosovas eh, attiecības. Ir svarīgi, ka Kosova parakstījusi ietvaru nolīgumu ar eh, padalīž, pie, par dalību uh, Eiropas Savienības programmās, ieskaitot arī reformas tiesu uh, uh, jomā. Vīzu liberalizācija. Mēs aicinām Kosovu pildīt savas saistības, pildīt mērķus, par kuriem esam vienojušies, kā arī noslēgt vienošanos ar Melnkalnu par robežām. Tas uh, pierādītu, ka Kosova tiešām uh, pilda savus solījumus un ir gatava cīnīties pret organizēto noziedzību un uh, korupciju. Un tad, ja visi šie nosacījumi būs izpildīti, varēs turpināt uh, liberalizēt vīzu eh, režīmu. Attiecības ar Prištīnu un uh, Belgrādu ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, kas norādīs to, kā attīstīsies attiecības ar Kosovu un Eiropas Savienību. Svarīgi ir veidot konstruktīvu politisko dialogu. Priekšsēdētā kungs pagājušajā gadā Eiropas Savienība piedzīvoja ievērojumu pieaugumu uh, nelikumīgo migrantu plūsmās. Palielinot uh, atsevišķo robežu pāriešanas gadījumu skaitu uh, 25 reizes salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Valets samitā par migrāciju uh, 16. gada novembrī apvienoja sevī gan izcelsmes valsts, gan tranzītu valstis, gan mērķa valstis, lai kopā varētu risināt šo kopējo izaicinājumu. Eiropas Savienības dalība valstis ir mm, grūti strādājušas, lai varētu īstenot valietas rīcības plānu. Šis rīcības plāns tiks apspriests nākošajā mēnesī Maltā. Uh, Eh, un mēs ceram, ka tas būs nesis pozitīvus rezultātus. Tas arī izgaismos trūkums īstenošanā, un tas ļaus mums identificēt tālākos soļus šajā procesā. Priekšsēdētāja ceļu kārte norāda, ka mūsu priekšā ir vēl daudz izaicinājumu, bet visi tie, liek mums eh, rīkoties pret visiem tiem faktoriem, kas ir klupšanas akmens un neļauj uh, realizēt stabilizācijas procesu Balkā, Rietumbalkānu reģionā un attiecībās ar Turciju. Nevar neievērot reģionālo krīzi un arī uh, Brexit ir atstājis uh, savu ietekmi. Un tādēļ šī prezidentūra ir apņēmības pilna neļaut mazināt tā darba, eh, ko esam paveikuši nozīmi. Esmu to, eh, vēlos to skaidri norādīt. Malta centīsies eh, nodrošināt to, lai mēs būtu aktīvi Balkānu reģionā un mēs turpinātu stabilizācijas un asociācijas procesu turpinot sarunas ar um, Rietumbalkānu valstīs un uh, Turciju. Tas nostiprinātu Eiropas izturību pret ārējiem apdraudējumiem un ļautu uh, stiprināt mūsu atbildes mehānismu. Partneru apņemšanās Eiropas Un līdzdalība Eiropas procesos palīdz, eh, palīdzēs mums atjaunot Eiropas produktu. Tādas ir mūsu prioritātes nākamajos mēnešos. Thank you, Minister Dr. Vela, for highlighting. Liels paldies, Velas kungs, par to, ka norādījāt uz to, tātad jautājumus, uz kuriem koncentrēsies Maltas prezidentūra nākamajos sešos mēnešos. Vairāk cilvēku pieteikšies izteikties. Astoņi kolēģi šobrīd, un nu, pusstunda mums aptuveni ir. Tad, nu, aicinu visus uh, mēģināt iekļauties divās, divarpus minūtēs, lai visiem būtu iespēja ko pateikt, un tad, protams, būs iespēja arī atbildēt uz jautājumiem. Pirms sākam uh, izteikties um, šeit visai silta zāle. Ja kādam ir idejas par to, kā varam atvēsināt telpu, tad uh, tikai priecāsimies. Kristian Prēda, lūdzu. Euh, Ministra kungs, prieks jūs redzēt šodien mūsu komitejā. Lai mums ir veiksmi un izdošanās prezidentūrā. Vēlos norādīt. Uh, kas nu ļoti iepriecināts, ka jūs tiešām runāt arī par Eiropas paplašināšanu. Jūs to izvirzāt kā vienu no prioritātēm savā prezidentūrā, bet no otras puses, lasot jūsu prezidentūras dokumentus, es nekur to nevaru izlasīt. Savukārt, ja mēs atceramies, ko dzirdējām no Nīderlandes priekšstats, tas ir jūsu prezidentūras priekšstats, neko kur viņi nerunāja. Pēc tam Slovāki runāja par paplašināšanu. Un sanāk tā, ka ik pa sešiem mēs jau kāds piemin palielināšanu, otri noklusē. Nākošie piemin, nākošie noklusē. Bet tām valstīm, kas vēlas pienoties Eiropai, viņiem grūti saprast, tad, ko mēs darīsim. Tādēļ eh, vēlos tomēr norādīt, ka piektā punktā esmu iepriecināts redzēt, ka parādās kaimiņattiecību politika. Tas tiešām tad vieš cerības. Attiecībā uz dienvidkaimiņiem. Jūs uzskatāt, ka varētu, varētu piešķirt īpašu partnerību statusu tiem kaimiņu attiecību valstīm, arī austrumu valstīm jūs tā uzskatāt, ka varētu būt, un Ukrainas gadījumā īpaši pelnījusi ievērību. Mēs tam piekrītam, bet vēl mēs vēl gribētu dzirdēt no jums, ka jūs pievēršat uzmanību valstī, kas atrodas ārkārtīgi sarežģīta situācija, tātad Moldāva, Moldāvija, ir Moldāva. Un uh, tātad Moldāva šobrīd atrodas tādā situācijā, kur ir komunists prezidents, kas tika ievēlēts uz solījumu, ka viņš saraus saites ar Eiropu. Tas ir ļoti nopietni. Es baidos, ka tas var kļūt par nu, diezgan neskaidru nākotni un nestabiliem mēnešiem jūs prezidentūras laikā. Es kā Fleckenstein. Fleckensteina kungs lūdzu. Uh, Herr minister. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātais ministra kungs, arī sociāldemokrātu politiskā grupa. Pat uh, vēlas uh, grupas vārdā jums teikt paldies par jūsu uzrunu un akcentēt divas lietas. Pirmkārt, nu, cik ir prognozējama Eiropas saimnības rīcība? Tas, kā mēs darām to, ko mēs sakām, lai mūsu partneri saprot, ka mēs arī to domājam. Ja, jūs zināt šo viedokli, ka parlaments ir ierosinājis pārtraukt sarunas ar Turciju, un arī parlaments un padomu šajā ziņā jāatzīst, ka nav simtprocentīgi vienoti. Bet mēs esam aizpadēju, ka, nu, mūsu partneri nevar atļauties darīt pilnīgi, ko viņam ienāk prātā, un tam paliek nesodīts bez sekām. Un tāpat arī skatāmies otrā virzienā. Albāņiem esam vienmēr solījuši, ka uzsāksim pienošanās sarunas brīdī, kad viņi īsteno savu tieslietu reformu. Viņi to ir īstenojuši neviens negaidīja, ka tas notiks, vai arī, ka vispār esam uzsākt sarunas pirms vēlēšanām Albānijā. Bet lūdzu, ja mēs tiešām vēlamies kaut būt uzticami partneri, tad mums pēc vēlēšanām tas jau šogad ir jāsāk darīt. Tad ir jāuzsāk pievienošanās sarunas. Tālāk. Neskatoties uz arī tāla kaimiņu valstība, kas vēlas pienoties, tomēr jāatzīst, ka, protams, tas izprasīs ļoti ilgu laiku, jo nepieciešams īstenot reformas, īstenot izmaiņas, un tas prasa laiku. Un tas īstenībā ir bīstama situācija tādā ziņā, ka parādās pretējie piedāvājumi no Krievijas, no Turcijas, kas piedāvā ļoti īstermiņa ieguvumus, bet tas ļoti skaidrs konkrēts ieguvums Un mums tādēļ būtu jāpadomā, kā mēs šo paplašanās procesu varam arī jau pievienošanās procesā tomēr konkrētizēt, lai nav tā, ka ik pa pāris gadiem atver jaunu sarunu sadaļu, bet ka tiešām parādās un skaidri iezīmēs mūsu virzību uz Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, Lekanšana kungam. Tālāk, Čāls Tanoks. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsādētāji. Apsveicu jūs ar ievēlēšanu jaunajā amatā. Vēlas kungs apsveicu Maltu. Prieks, ka esat pirmoreiz stājušies uh, rotējošās um, prezidentūras amatā Eiropas Savienības padomē. Atceros gan uh, jūsu premjeru Muska un Lui Grek, kas kādreiz bija mūsu kolēģi, un gribētu tikai norādīt, ka arī mm, es biju pārsteigts, ka Muska kungam uh, uzbruka mm, Britu prese, kas uh, Tātad, kad tika runāts par jūsu amatu šī gada sākumā un Eiropas Savienības nostāju sarunās, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība negrib um, tātad radīt nestabilitāti tiem, kas paliks Eiropas Savienībā arī pēc Brexit. Bija referents Mānkalnes jautājumā un varu piekrist, ka ir pilnīgi skaidrs, ka paplašināšanās process tīri paturot prātā, kāda ir izaicinājumi. Uh, sākot no Brexit līdz pat Trumpa prezidenta amatam ASV, esam nedaudz to piemirsuši. Es ļoti ticu paplašināšanās procesam, un tādēļ man ir bažas par to, ko varētu nozīmēt uh, Trumpa kunga satuvināšanās ar Putinu. Pilnīgi skaidrs, ka Krievija arī Melnkalnē pirms vēlēšanām visai aktīvi darbojās un jaucās, un tas būs visai liels izaicinājums. Jūs minējat arī Turciju. Arī šeit ir, mm, tātad tiek runāts par pievienošanās valsti Erdogana, Erdogana vadībā, arī tur Erdogana un Putina a, tuvināšanās a, rada bažas, jo zinām, kas notika ar Krīmas tatāriem, bet jebkurā gadījumā, nu, izaicinājumi mums pietiks pilnīgi visās frontēs, pilnīgi visos virsienos. Gribēju runāt par Lībiju. Tas varbūt nav jūsu mm, tātad mandātā, tur ir uh, vairāk Mogherīnī kundze, bet, nu, paturot prātā jūsu dienvidu kaimiņus, jūsu ilgo, ilgās attiecības, uh, varbūt uh, Kamaltas premjers jūs varētu runāt, ko gaidāt no Lībijas, vai tur būs ir stabilizācija kāda vērojama, kas notiek ar ISIS. Uh, un uh, vai būtu gaidāma vienota valdība. Tādā ziņā situācija varētu stabilizēties un cīņa ar džihādistiem un islāmistiem Lībijā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka nes nestabila Lībija rada draudus mums visiem, jo īpaši. Um, Neaizmirstot arī migrācijas plūsmas. Gribēju jūs uzslavēt uh, par paveikto samita kontekstā, arī tur tika runāts par Lībiju, bet uh, Sofija vidusjūra operācija Maltai ir bāžas. Ko tas konkrēti nozīmē? Vai te mēs runājam par humanitāro operāciju, jo galu galā a, cilvēki tiek a, turp, turpināti būt glābti, tiek a, vēsti uz Eiropu, nevis atpakaļ, un varbūt tādēļ cilvēku plūsmas palielinās. Tā ir liela dilema, ar ko Eiropas Savienības būs jāsaskars nākotnē. Paldies! Paldies, Čārls Paitkungs no Aldes. Paldies! Arī no manas puses visu to labāko Maltai prezidentūras amatā. Pēc tam sekos Igaunijas prezidentūra, tad, nu, mēs ļoti cītīgi sakosim, skatīsimies, ko jūs plānojat darīt. Divi jautājumi, par kuriem gribēju īsti runāt. Īsi runāt. Kāda ir, jūs, kāds ir jūsu viedoklis? Eiropas Savienības at, aizsardzības sadarbība. Zinām, ka drošības situācija Eiropā ir mainījusies, arī ārpus Eiropas tas pats, un pēdējā gada laikā ir bijuši vairāki pretrunīgi priekšlikumi, kā uh, iet uz priekšu un nodrošināt ciešāku sadarbību drošības aizsardzības jomā. Tad man interesētu, kā Malta raugās uz iespējām stiprināt uh, aktīvāku, padarīt aizsardzības sadarbību Eiropā. Otrs jautājums ir par Krieviju. savos sākotnējos komentāros jūs to pārāk m, mm, detalizēti neminējāt, tad gribētu jautāt, jūs kā prezidentūras pārstāvs, kā jūs raugāties uz esošo sankciju sistēmu, sankcijas pret Krieviju? Vai redzat kādas iespējas, ka attiecības no Eiropas Savienības perspektīvas varētu mainīties, vai, nu, kas cits varētu notikt? Vai domājat, ka šīs attiecības kaut kādā veidā mainīsies tuvākajā laikā? Paldies! Paldies! Go NGL grupa Hadži Georgiju kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Sākumā gribētu jūs apsveikt ar jauno amatu. Esmu pārliecināts, ka noteikti jums izdosies sasniegt to, ko ir paveicis līdz šim Broka kungs. Es domāju, ka nebūs grūti to paveikt. Un gribētu arī apsveikt Maltas ministru. Sveicu jūs ar Eiropas Savienības prezidentūru. Man būtu trīs jautājumi. Pirmkārt, migrācija. Ministra kungs, jūs esat no mazas valsts. Arī jūsu valsts ir cietusi no šī, no šiem jautājumiem. Gribētu jautāt, vai jums šķiet, ka šīs problēmas ir atrisināmas un ka būtu sasniedzama reāla sloga sadale ar citām valstīm attiecībās? Tas būtu pirmais jautājums. Otrakārt. Turcija. Jūs minējāt, ka Turcijai ir jāpilda um, protokols uh, attiecībās ar Kipru un vajadzētu normalizēt attiecības ar Kipru. Jautājums, vai jums šķiet, ka te ir kaut kas, ko mēs varētu izmantot, lai pārliecinātu vai piespiestu Turciju kaut kā rīkoties? Otrakārt, Kipra. Jūs par to jau izteicāties. Varbūt jūs varētu plašāk ko minēt par Turcijas vēlmi īstenot, turpināt īstenot pat tātad arī šo jautājumu šobrīd. Vai jums šķiet, ka te ir kaut kāds pamatojums, jo īpaši runājam par un domājam par to, kā pēdējā laikā ir uzvedusies Turcijas armija? Paldies! Paldies! Pēlas kungs, ja drīkst, tad uh, dosim vārdu izteikties uh, visiem, um, visu grupu pārstāvjiem un tad jūs. Liels paldies, paldies priekšsādātāji, lai arī es jūs personīgi apsveicu AFET uh, komitejas vārdā par ievēlēšanu amatā, tagad to dara politiskās grupas vārdā. Vēlas kungs, paldies par to, ka savā runā runājāt par paplašināšanos. Uh, Un kā jau Redz, kungs minēja, ka tā nav jūsu oficiālā pozīcija, bet es ļoti priecājos, ka jūs savā runā tam pieskārāties. Svarīgākais, ko gribētu jautāt. Šorīt no rīta AFET komitejā bija di diskusijas un debatas par visu mūsu bažām, ba, cilvēkiem, kas strādā pie Rietumu Balkānu jautājumiem, par aizvien pieaugošu nacionālismu un uh, retorika, kas notiek starp dažādām dalību valstīm vai cilvēku grupām Rietumbalkānu valstu iekšienē. Gribētu jautāt, vai no jūsu puses varam gaidīt kādu iniciatīvu, lai sadarbotos, strādātu ar dažādajām reģiona valdībām, lai viņiem būtu pilnīgi skaidrs, ka paplašināšanās process ir tas, kur svarīga ir um, kaimiņattiecību politika, kur sadarbība ir nepieciešama. Vai varam no jums gaidīt kādu šādu iniciatīvu? Nu, ja tā, tad parlamentā jums ir sabiedrotie. Paldies, Luračikas kundze, Vēlas kungs. Gribu jums jautāt, pieci kolēģi vēl grib izteikties. Uh, Vai jūs uh, vispirms gribētu, kādā secībā jūs gribētu vispirms pirmais jautājuma rauns vai, vai klausāmies tālāk? Ministra kungs gribētu tagad izteikties. Lūdzu. Liels paldies, paldies par jautājumiem. Saprotu, ka jautājumi plaši, par tiem varētu ilgi un gar runāt. Bet, nu, secībā. Pirmais jautājums, Prēdas kungs prioritātes. Neizmantot pārmērīgi ilgu laiku, lai skaidrotu pilnīgi visus jautājumus, pie kuriem strādās prezidentūra. Es patiesībā koncentrējos uz paplašināšanās jautājumu pusi un migrācijas šo elementu. Bet nīs nu kodolīgi sakot, var teikt, ka mūsu galvenās bažas un galvenais mērķis prezidentūras laikā ir uh, atjaunot saikni ar pilsoņiem, un atgriezties pie drošības koncepta un to pārdefinēt, ja nepieciešams. Gribam strādāt, lai beigu beigās Eiropas Savienības pilsoņiem atkal būtu sajūta, ka ir saikne ar cilvēkiem augškalā. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, visā citādi, protams, ir jārunā arī par iekšējo drošību. Arī tas ir ļoti ciešā veidā sasaistīts ar migrāciju, jo drošība, migrācija, radikalizācija, terorisms, Tie ir jautājumi, kas visi ir aktuāli. Un plānojam arī lielu uzmanību pievērst kaimiņa attiecību aspektam, kas tika pieminēts arī jautājumos. Tur pievērsīsim uzmanību gan austrumu, gan dienvidu kaimiņa attiecību reģioniem, jo abi no tiem ir svarīgi. Tas nozīmē, ka, kas attiec uz prioritātēm, nu, lai tās visas izskaidrotu, ir nepieciešams milzīgs laiks, bet uh, Mēs zinām, kas tās ir, un noteikti pievērsīsim uzmanību tam visam. Austrumu kaimiņi. Par to tika jau runāts. Jā, protams, pievērsīsim uzmanību o, dienvidu kaimiņiem, bet arī par austrumu kaimiņiem neaizmirsīsim. Tas ir tiešām svarīgi. Gal galā mēs šeit runājam par Ukrainu, par Moldovu. Mēs saprotam, un mums ir arī tāda sajūta, ka jābūt ļoti piesardzīgiem. Un kaut kādā veidā ir jāparāda pilsoņiem, ka gribam nonākt pie konkrētiem rezultātiem. Jūs runājat par uh, prezidentūru, uh, tātad prezidenta amatu Moldovā. Viņa varētu atgriezties uh, laikā pirms asociācijas nolīguma, pirms brīvās tirzniecības nolīgumiem. Mums jāsaprot, ka nu, nav tur viss pats par sevi saprotams, mums ir jā, kas jādara, lai palīdzētu šīm valstīm. Flek kungs runāja par paredzamību. Fleckensteina kungs tātad. Sarunas ar Turciju vai jāaptur? Es atsaucos uz Eiropas parlamentu atzinumu, ko mēs respektējam, protams. Jo, nu, tas ir, mm, par to ir diskutēts, par to ir domāts, tas ir rūpīgi izstrādāts. No padomas puses savukārt šķiet, ka, nu, ir vairāk eh, pastāv šobrīd bāžas, lai nepārrautu saziņas kanāls ar šo ļoti svarīgo strateģisku valsti. Nevienā brīdī ne padome, ne arī kāds cits neplāno uh, piekrist vai atbalstīt tām lietām, kas vienkārši nav pieņemams. Katreiz, kad mēs izsakāmies un sazināmies, mēs uh, sakām, jā, lai arī mēs saprotam, ka, protams, ir tiesības uh, rīkoties pret cilvēkiem, kas ir sacēlušies pret valsts, tam ir jābūt samērīgam pasākumam, tam ir jābūt tiesiskam pasākumam un ievērojot attiecīgo personu tiesības un pamattiesības un pamatbrīvības un uh, tiesu varas neatkarību varat justies pilnīgi droši, ka padome neplāno pilnīgi visu piešķirt atļaut Turcijai. Turcija ir ļoti svarīgs partners. Tā ir valsts, ar kuru mums ir kopīgi izaicinājumi, ar ko esam līdz šim kopīgi strādājuši, un esam arī zināmas jautājumas atrisinājuši, piemēram, migrācijas jomā. Tādēļ būsim piesardzīgi. Nesadedzināsim visus tiltus. Turklāt labi arī apzināmies, ka mums ir interesi šajā valstī, un šī valsts varētu attālināties no Eiropas Savienības, un tas savukārt nav arī Eiropas Savienības interesēs, pilnīgi skaidrs. Ir ļoti daudz jautājumu, kuros varam sadarboties, kā es minēju, migrācija, enerģētika, ekonomika un vēl citi. Tad es domāju, ka jābūt papildus politiskiem dialogam, po, politiskā mm, kontekstā ir jā, jāsatiekas, un es domāju, ka mums izdosies savā veidā uh, šo valsti atgriezt pie tām normām, pie kādas mēs tās vēlētos redzēt m, mm, lai Turcija būtu partners, ar kuru varam turpināt sarunas beig beigās. Solījuma Albānijai. Jā, jums taisnība tīri tādā ziņā, ka Albānija patiesībā ir panākusi visai uh, lielu progresu attiecībā uz konstitucionāliem grozījumiem, tie ir ļoti svarīgi, un komisija arī ir aicinājusi uzsākt uh, iestāšanās sarunas, pievienošanās sarunas, bet tas ir uh, ar priekšnosacījumu, ka tiktu veiktas reformas tieslietu nozarē. Manuprāt, ir jāveic ļoti visaptvarošas tieslietu reformas, jāpārliecinās, ka tas tiek izdarīts, un arī atkārtoti jāizvērtē Un jāsaprot un jāvienojas ar Albāniju par to, ka šie pasākumi tiesu varas pārvērtēšana pats par sevi ir vērtīgs pasākums. Es te nerunāju šobrīd par ekonomikas reformām un uh, re, F, ekonomikas tātad um, kontekstā paveikto pēdējo gadu gaitā. Manuprāt, Albānija, kā jūs minējāt, tomēr, nu, jānovērtē, ko viņi ir izdarījuši. Tā nu kungs runāja par Melnkalni. Pilnīgi skaidrs, Melkalna ir valsts, kura ir parādījusi vērā ņemam stabilu progresu, un mēs pozitīvi vērtējam arī pretkorupcijas aģentūras izveidi, kā arī cīņu pie īpašā prokurora biroja. Ir tomēr jāredz arī vēl tālāks progress Melkalnē. Ir jāstiprina arī mēdīju neatkarība un loma. Papildus izteiksmes brīvība, tā ir jāga, jābūt, jānotiek, un ir vēlams tiešām arī papildus reformas. Tomēr šī valsts ir paveiku, panākusi progresu. Nesenās parlamenta vēlēšanas ir nesušas rezultātus, lai arī tajā pašā laikā ir jāsaka, ka ir jāpārliecinās, ka tiesiskais satvers, kurā viņi strādā, būs jāpārskata. Un mēs no sirds uzskatām, ka ir jāiesaistās konstruktīvā dialogā arī nākotnē. Par Turciju, Erdoganu un Putinu. Par Turciju jau runāju īsi, nu, neatkārtošu varbūt visu, jo laika nav milzīgi daudz, bet mēs saprotam, padome saprot, kā jau es to norādīju, Turcijai nav tā, ka būtu tikai viens ceļš ejams vai viena iespēja. Ja mēs no savas puses eh, nogriezīsim saziņas ceļus, ir citi, ir trešās puses, kas grib veidot um, labas attiecības ar šo ļoti svarīgo valsti. Mm, redzam, ka Turcija pēdējā laikā ir vērā ņēmama loma, jo īpaši sarunās par Sīriju, par Lībiju runājot. Nu, jābūt piesardzīgiem, negribu varbūt šobrīd um, pārņemt, uzņemties uh, Mogherīnī kundzes lomu runāt par Lībiju, bet viena lieta tīri no valsts, kurai ir ļoti ciešas attieci, attiecības ar Lībiju. Lībija vēl aizvien ir problēma. Un padomē, domājot ne tikai par migrācijas aspektiem, bet arī citiem, kā piemēram samierināšana, pā, rekonstrukcija, atjaunošana, uh, Uh, humanitārās situācijas novēršana. Visi šie jautājumi tiks pārdomāt. Migrācija ir tikai viens no simptomiem, vienas no sekām, kādas šobrīd ir dēļ nestabilās situācijas Lībijā. Bet mums jādomā tālāk, mums jāiet tālāk, arī mums ir savas bažas. Tur notiek ļoti daudz kas, Un dienu, mēnešu, nedēļu laikā var notikt viss patiesībā. Ir bijušas daudz tikšanās, Šeit gribētu minēt, ka Eģiptē ļoti svarīga loma, tādēļ, nu, vienkārši jāsaka, turēsim īkšķus, ka notiek lietu attiestība, kas varētu nedaudz, varbūt, citu gaismu piešķirt esošiem notikumiem. Tas ir visu mūsu interesēs. Šeit mēs nerunājam par valsti kā tādu. Šeit mums jārunā par to, ka savā ziņā tas reģionā nodrošina nelielu stabilitāti vai drošību. Uh, un tas ir arī drošāks ceļš uh, migrantiem no Sahelas un uh, citiem reģioniem, kā mm, nonākt Eiropā. So, operācija Sofija, jā, humanitāra operācija, kā jūs zināsiet, Sofijas kontekstā ir piešķirts arī mm, tātad noteikts uh, pienākums apturēt un uh, pārbaudīt kuģus, kas varētu pārvadāt, piemēram, ieročus, arī Seahorse jūras zirdziņš operācija Tritons, arī tas varētu mums palīdzēt, lai beig beigās tas nebūtu piesaistes faktors, lai nebūtu tā, ka cilvēki um, redz stimulus ierasties. Tas um, humanitārais aspekts, kas ir svarīgākais, ir nepieļaut cilvēku nāvi noslīkstot vienkārši ceļā. Protams, ir jāstrādā daudz, lai ap apmācītu krasta apsardzi, robežsargus, jo pēc būtības tas ir tas, kā varam kontrolēt šo situāciju. Papildus iekšējai situācijai, bet, nu labi, to varbūt uh, atstāšu augstās pārstāvis ziņā. Bet, ja kurā gadījumā es zinu, ka mums ir līdzīga ideja, līdzīga viedokļa, jo mēs bieži vien šo jautājumu pārunājam. Ārlietu padomas kontekstā. Urmas runāja par aizsardzības sadarbību Eiropā. Ko par to domājam? Ir pilnīgi skaidrs, ka šeit mēs uh, um, varam tikai piekrist globālajai stratēģijai, ko pirms kādu laiku jau atklāja uzsāka augstā pārstāvī un pats par sevi saprotams. Uh, ka attiecības starp Eiropas Savienību un NATO būs būtisks, lai nodrošinātu Eiropas Savienības drošību. Šīs attiecības ir pierādījušas savu vērtību. Mēs nezinām, protams, kas notiks ar jauno ASV administrāciju. Nu, skatīsimies, redzēsim. Bet mēs kā prezidentūra uzskatām, ka nu, te viss. Visam vienkārši jāsako, viss ies uz priekšu, bet pamatā tam ir fakts, ka abām šīm organizācijām ir uh, um, atsevišķi um, lēmumu pieņemšanas procesi, jebkurā gadījumā. Nav tā, ka šīs organizācijas apvienotas, bet tajā pašā laikā, ja viens ir iespējams, mēs izvairīsimies no pārklāšanās. Arī tas ir tiešām svarīgi. Un kas attiec uh, uz uh, sankcijām ar, pret Krieviju, šeit varu jūs iedrošināt, sakot, ka nav nekādu plānu no tām atteikties. Politika ir ļoti skaidra. Turpinām īstenot sankcijas līdz brīdim, kamēr Minskas prasības nav izpildīts, un tas ir pilnīgi skaidri pateikts. Hašī Georgiju kunga jautājums - migrācija. Nu, nav man tādas maģiskās atbildes, viena, jaut, viena atbilde, kas varētu problēmu atrisināt. Migrācijas problēma, manuprāt, nekur nepazudīs vēl kādu laiciņu Bet tas, ko varam darīt, ir uh, mēģināt samazināt plūsmas un nodrošināt arī legālu veidu, kā atvieglot uh, šīs problēmas izcelsmes valstīs. Ļoti labi apzinoties, ka daži cilvēki ierodas no valstīm, kas ir ne tikai nabadzīgas, bet cieši arī no klimata pārmaiņām, tūkstnešošanās, ūdens, uh, Uh, trūkuma, graudaugu trūkuma. Tādēļ šie cilvēki dodas prom. Tādēļ migrācijas politika, tā politika, kas iet kopā ar attīstības koncepciju un humanitārajiem aspektiem, un par to, ja kurā gadījumā rītdien runāsim. Par slogas sādali. Zinām, ka tā tiks pārunāta tieslietu iekšlietu padomē tiešlietu, iekšlietu as, aspekti prezidentūras darba ietvaros. Bet, jebkurā gadījumā šeit jāatzīst, ka nu nav vienkārši nonākt pie vienošanās. Atšķirības būs, to mēs zinām. Prezidentūras pienākums šeit būs uh, samierināt abas puses un cik vien iespējams tās satuvināt pilnībā tajā pašā laikā ievērojot suverenitāti un katras atsevišķās valsts lēmumu, nemēģinot tām kaut ko uzspiest. Bet, jebkurā gadījumā, sloga mm, sadale ir tas ideālais risinājums, bet, nu, nav viegli to sasniegt, jāatzīstas. Tālāk, mē, veidi, kā ietekmēt Turciju, panāk, ka tā uzvedas labi. Nu, arī te jāsaka, Turcija ir neatkarīga valsts, nevaram neko viņiem uzspiest, kā jau tikai minēju. Negribu ilgāk tērēt laiku runāt par Turciju, bet, nu, arī šeit nav tā, ka mēs viņiem varam kaut ko piespiest darīt. Mēs varam rēģēt, mēs varam um, izrādīt, uh, kā mēs vērtējam situāciju, piekrītam vai nepiekrītam tam, ko viņi dara, bet, nu, jebkurā gadījumā. Uh, Tie ir politiski dialoga ceļā mēs līdz tam varam nonākt. Sastais jautājums - kaimiņa attiecības, kaimiņu reģioni. Balkāni jo īpaši. Manuprāt, ja paraugāmies uz kopainu, pakāpamies solīt atpakaļ, redzam, ka labas kaimiņa attiecības ir viens no svarīgākajiem darbiem, ko mēģinam panākt, izpildīt, īstenot šai ļoti sarežģītajai, politiski ļoti sarežģītajā reģionā. Zinām, ka vēl aizvien ir zināmas problēmas uz Serbijas Kosovas robežas, zinām, ka ir problēmas arī Melnkalnē. Tādēļ mums jābūt piesardzīgiem. Nevajadzētu iejaukties šajā, šajos jautājumos. Tā vietā ir jāturpina darbs. Kas attiec Serbiju Kosovu? Pirms šīs tikšanās pārunāju arī ar priekšsēdētāju uh, Katiju Aštenu paveikto un Fulē um, kungu, kad tikām savest kopā Serbiju Kosovu. Un tas ir tas dialogs, kas jāturpina arī tagad, jo tā ir neatņemama daļa no situācijas kopainas Balkāna reģionā. Te arī šobrīd likšu punktu, uzklausīšu citus jautājumus. Paldies. Paldies, ministrs kungs. Labi, tad tagad varbūt tā. Vēl atliksim nākamo jautājumu par desmit minūtēm, un kolēģi, kas ļoti vēlētos, ka teikt, jums būtu iespējas īsti komentēt. Tātad tikai minūte, jā, ja? Milamāra kungs, lūdzu. Jā, paldies. Pavisam īsi. Ministrs kungs, es arī atbalstu tam, ko jūs sacījāt par paplašināšanu. Tas ir ļoti nozīmīgi process. Un pēdējo 30 gadu laikā tā ir bijusi ļoti nozīmīga Eiropas pieredze. Jo šorīt mēs diskutējam arī par um, Rietumbalkāniem. Jūs savukārt norādījāt, ka pieaug dažāda veidā spriedze, kas ir balstīta uz etniskiem konfliktiem, jeb iespējami šādiem konfliktiem, un ka tas skar arī kandidātu valstis. Redzam, ka ir samazinājusies viņu vēlmi iznot dažādu veidu reformas. Un pat ir skaidri bijusi arī nostāja, ka līdz pat 20. gadam vispār tiek apturēts iespēja, kā iespēja paplašināšanās process. Kā jūs to vērtējat? Vai tomēr Eiropas komisija varētu mainīt šo savu nostāju, un vai te nebūtu tomēr, zinām, padomas atbildība par paplašināšanas procesu apturēšanu? Īpaši, ja mēs skatāmies, kas notiek pretējā gadījumā, kad atkal pieaug nacionālas idejas, nu labi, minūte un 15 minūtes jau pārkāp. Jā, tālāk. Paldies! Piedošana atkal par Turciju, bet es tomēr esmu bijusi referenta par Turciju un es arī vēlētos jums uzdot dažus jautājumus. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka veidojasies ļoti sarežģītas attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju pēdējo gadu laikā. Uh, Turcija attālinās no Eiropas Savienības. Padomi savukārt līdz šim ir diezgan teikusi, ka ir grūti samērot strateģiskās intereses migrācijas jautājumos un otrkārt ievērot arī e, pamat brīvību nosargāšanu šajā valstī. Jā, es saprotu, ka tās ir tiešām strateģiskas intereses un tā tālāk. Bet vai tomēr jūs arī varētu tomēr runāt precīzāk par jūsu nostāju? Tālāk, kas varētu būt šī muitas savienības ideja ar Turciju? Var jau būt, ka tas varētu tiešām mm, būt iespējami politisko sarežģījumu situācijā. Mm, tomēr, kā jūs varat redzēt, tālāk Eiropas Sanības un Turcijas samuts par to tika runāts, vai tad tas īsti notiks vai nenotiks malas prezidentūras laikā. Paldies. Labi, tālāk tad Nat kungs. Vēls kungs. Lībijums ir ļoti nu, svarīgs partneris. Ja nē, nu, protams, mēs redzam šobrīd tik vai tā kā mm, nereāla valdība, kas tiek izveidota. Jautājums ir, vai to atzīst vai neatzīst. No nu, ASV viņus atzina, ja vēlāk tika izveidota Tripolis valdība. Tālāk viņi virzies uz Nacionālo izlīgumu valdību, tagad tā arī ir izveidota, bet faktiski jau gan viņu ir bezobaini, neviens viņus arī neatzīst un ne, neņem vērā. Tātad vietas viss nav tā mm, viena lēmīga. Mēs redzam, ka īstenībā arī tieši pretējās nometnes atkal savus karaspēkus virzien tālāk un iegūst lielākas teritorijas. Tā ka, nu, ir jārīkojas noteikti daudz izlēmīgāk jo šāda veida mākslīgās valdības īstenībā tikai slikto situāciju vēl paslikt nevis atrisina. Kukankungs, ja paldies priekšsādātāji. Priekšsēdētājs teica, ka jums ļoti iepasikusies jaunā loma, lai tā arī notika. Ministra kungs, prieks jūs redzēt mūsu AFET komitejā. Jūs pārstāvjat Eiropas ministru padomis prezidentūru un es savukārt no savas valsts arī pārstāvot savus vēlētājus Eiropas parlamentā, sagaidu, ka mēs labi sadarbosimies turpmāko sešu mēnešu laikā. Tagad, teiksim, ir tāds šīs mazās valstis, ja, kas mēs esam savienojušies Slovākiju, Malta un Igaunija kas visas trīs sekojot vienotrai mazas valstis pierāda liels varbūt iegūms. Minskungs, es sakoju ar lielu interesi jūsu akcentētām prioritātēm. To ļoti svarīgi, ka jūs tā arī precīzi viņus izdarījāt, nosaucāt. Bet arī man būtu svarīgi, lai es tomēr runātu tomēr par paplašināšanos. Mēs šorīt jau par to runājām. Mums tomēr ļoti rūpīgi ir jāseko paplašināšanas procesam. Ir jāno, jāturpina paplašināšanās. jā, mums, protams, ir bieži vien grūti um, rast vienot nosēju Eiropas Savienībā. Dalībvalstīm atšķirīgs nostājas, mēs nespējam secinājums izdarīt šādās situācijās, tomēr es vēlētos, lai jūs atbalstītu paplašināšanos. Paldies! Tālāk Slabīcijas kungs. Jā, paldies! Apsveicu jūs ar vēlēšanu rezultātiem, priekšsādātāja kungs. Par eh, Maltas prezidentūru ārpolitikā. Miskungs, mēs nevaram ignorēt tās izmaiņas, kas šobrīd notiek ASV. Jā, šis prezidents, kas tik ļoti atšķiras no iepriekšējiem, viņš saka, ka no ASV partneris ir paši ASV. Jautājums, kuram tagad, lai mēs, politiķi no Eiropas, varam zvanīt uz ASV, parasti bija otrādāk. Amerikāņi nesaprata, kam lai zvan uz Briselu. Kā jūs redzat transatlantiskās attiecības šobrīd? Tas ir bijuši kā arī reizē mūsu drošības garants un attaistības garants. Kā jūs tā to redzat nākotnē? Kā veidosies ASV un ES attiecības? Vai mums Eiropas Savienībā nevajadzētu runāt par strateģiskās partnerības institūtu un kāda varētu būt šī nākotne un kādā perspektīvā strādātu. Kā jūs to redzat? Kāda būtu jūsu komentāri? Nu, labi, paldies par jautājumiem. Vēlas kungs, tāds jums arī iespēja atbildēt. 5 minūtes. Nu jā, īsts laiks, bet, nu, ko nu vai to darīšu. Par izmaiņām ASV no transatlantiskām attiecībām. Nē, nu, jums jau ir vienām droši vien margarīni vēstule. Un tā ir tiešām tīrāka ārpolitika. Bet, nu, es no savas puses pateiktu to, ka mums tomēr jānogaida, ja? Jāpaskatās, kāda īsti būs viņa pieņemta lēmuma. Labi, mēs tikko dzirdam, ka viņš izstājies no TTP. Nu, bet es tomēr uzskatu, ka arī transatlantiskās attiecības ir cik vien iespējams jāsaglabā un jāstiprina. No mūsu puses līdz to nekādā ziņā nebūs šāds izmaiņas. Ja vien, ja vien, protams, no otra puses nerīkos tik kardināli, ka Eiropiešiem tomēr jārēģē. Un par Balkāniem. Un par pieaugušo spriedzi. Ja mēs saprotam un apzināmies šo situāciju tā, ja mēs atliekam paplašināšanas procesu, jeb eh, nav vairs iespējams sajūst rezultātus, tad tiešām rodas tāda bīstama situācija, kur iedzīvotāji maina savu pārliecību. Ja, to mēs redzam daļai Moldavā un varbūt arī plašāk tomēr Balkānu valstīs. Tādēļ mana pārliecība ir šāda. Mums ir jārada nevis tikai iespējas, bet faktiski jāizteno reāli soļi un sadarbības kars, lai mēs nodrošinātu taustāms rezultātus. Savukārt, nu, arī šīs valstis tiešām turpina savas reformas, nodrošina tiesiskumu, ievēro cilvēktiesības, un tas nav darīts vienkārši tāpēc, lai tuvinātos Eiropas Savienībai, bet tādēļ, ka tas viņu pašu interesēs. Jo spēcīgāk demokrātija, jo vairāk investīcijas viņi var piesaistīt, jo labāk uh, ekonomiskā situācija, jo labāk nodarbinātības rādītāji un tā tālāk. Lūk, eh, mums jānodrošina aktīva komunikācija ar valstīm, un mums ir jāspēj vēl labāk paskaidrot savus nolūkus, savu mērķi un savas bāžas. Jā, mēs vēlamies tuvināt šīs valsts Eiropas Savienībai, bet tas ir viņu pašu interesēs. Bet no otras puses mums arī jāsaprot pašiem Eiropā, kā mēs to redzam, un tad to jāspēj izskaidrot mūsu iespējamiem jaunipienācējiem. un par Turciju strateģiskās intereses un pamattiesības. Maltas prezidentūrā mēs esam, esam skaidri pateikuši, ka mēs nepieņemsim lietas, kas nav pieņemams. Jā, tiešām mēs kā, uh, gribam pārdot cilvēktiesības, vārdu brīvību. Tas nav pieņemami. Tad ir jāskatās tiešām par to, kā mēs to varam salāgot, bet nodrošinot tiešām reālu līdzsvaru lai nodrošinātu iespējami labu sadarbību ar Turciju. Par Lībiju. Nu, te ir ļoti gara šī vēsture. Es gan esmu redzējis nevienu padomus lēmumu, kas būtu par uh, aktīvu iesaisti Lībijā, ne militāri nekādā savādā kā veidā. Lībija ir neatkarīga valsts, un tāpēc Lībijas tautai pašiem ir jāpiedāvā savi risinājumi. Nu, labi, mēs varam palīdzēt, mēs varam konsultēt, mēs varam sniegt atbalstu, bet ne sniegt reālu risinājumu. Tāda nav mūsu plāni, nolūki nu, iesaistīties kaut kādā politiskā kārtībā. Vienīgais ir risinājums tiešām sarunu ceļā, un mēs varam palīdzēt eh, veicināt sapratni starp dažādu veidu politiskām grupām un mm, sadrumstalotām arī militārām grupām. Bet redziet, tiešām daudz kā lietas ir atrodas hausa stāvoklī. Esmu pārliecināts, ka tam izdosies atrast risinājumu, bet es nesaku, ka tas notiks automātiski. Mums tomēr jābūt gataviem reāliem rīcību politikas izmaiņām. Par mazajām valstīm. Es jums simtprocentīgi varu piekrist. Mēs, kas pastāvam mazas valstis, mēs ļoti labi zinām, Mums nav kaut kādas slēptās darbkārtības, mums nav cita tur īpašo interešu, mēs tiešām esam interesēti panākt labu rezultātu. Mēs jau redzējām, cik veiksmīgi strādāja Slovāku prezidentūra, tāpat arī mēs turpināsim, lai tiešām šo augsto līmeni turpinātu. Mēs ļoti cieši sekosim paplašināšanas procesam. Tas nav jautājums par to, ka viens viņus tuvinām sev, bet pavisam godīgi. Rietum Balkānu valstis vienmēr bijuši tāds, nu, um, ja drīkst teikt, uh, um, problēma cēlonis, ja viņi radījuši daudz mm, nemieris Eiropā, bet, nu, mēs viņam gribam palīdzēt un sakot arī turpmāk, iznot reformas, uh, virzīties tālāk, attīstīties ar visu Eiropas valstu atbalstu. Paldies jums, ministra kungs, uh, un vēlos visu deputātu vārdā jums uh, novēlēt vēlreiz veiksmīgu izdošanos prezidentūras ietvaros. Paldies, ka precīzi atbildējāt tiešām uz visiem jautājumiem. Uzsvērāt svarīgākos akcentus jūsu prezidentūrā. Nu, un tikai vēl atliek novēlēt jums lemīgu māceļu. We now go forward to I... Mēs savukārt turpinām, un tagad jau esam nonākuši līdz 13. darbkārtības punktam. Jums nav nebūs noslēpums. Ka beidzās stundās Vācijā ir noticis jauns izmaiņas. Mārtiņš Šulcs paziņojis, ka viņš būs sociāldemokrātu partijas um, kanclera kandidāts un savukārt Sigmārs Gabriels kļūs par ārlietu ministru. Man likās neticami, ka Fleckensteina kungs sēž un ne, ne pušprāst vārdiņu un nesignalizē kaut kādas lielas lietas notiek Vācijā. Uh, Nu, lūk, pēc tās jaunākās ziņas tā no Berlīnas, un mēs turpinām savu darbu kārtību. Dear ladies and gentlemen, we... Dāmas un kungi, mums ir jāsāk viedokļu apmaiņa ar uh, Danielu Džēku Kostēlo, ar ģenerālsekretāru, ar um, Kanādas vēstnieku Eiropas Savienībā un ģenerālsekretāru vietnieku Nēs Kanādas strateģisko partnerības nolīgumēs sarunu vedēju Kristiānu Leflēru. Es vēlētos eh, sveikt šeit Eiropas parlamentā, mūsu komitejā, eh, tātad Kristiānu Leplēru. Eh, galveno sarunu vedēju par eh, strateģiskās partnerības nolīgumu kopā ar eh, vēstnieku Kostēlā kungu, kurš ir pirmo reizi viesis mūsu parlamentā. Mēs esam atbildīgi par uh, piekrišanas lēmumu izstrādi e, nolīgumam. Kā to jau uzsvēra referents e, pamatojuma sadaļā Eiropas Savienības e, un Kanādas attiecības balstās uz vienotu, vienotām vērtībām un ilgadēju sadarbību. Un uh, Kanāda ir strateģiskais partners Eiropas Savienībā jau kopš 96. gada un ir uh, svarīgs uh, partneri starptautiskajā arēnā. Un mēs daudz esam kopā strādājuši pie globāliem izaicinājumiem, kā klimata pārmaiņa, cilvēktiesības, energo drošība, konfliktu risināšana un pretterorismu pasākumi. Un uh, šīs strateģiskās partnerības uh, nolīgums Tajā abi partneri apliecina savu gatavību stiprināt starptautisko sadarbību, politisko dialogu un konsultācijas, izveidojot vienoto ministru komiteju un vien, apvienoto sadarbības komiteju ar mērķi attīstītā attiecības starp abām pusēm. Un es priecātos, ja lietu ministre Kristija Frīlanda ierastos mūsu komitejā nākošās ministru komitejas uh, ietvaros. Un tā, šodien e, mums būs viedokļa apmaiņa pār šīm te privileģētajām attiecībām starp PS un Kanādu, kas e, vienmēr ir bijušas svarīgas, bet ir kļuvušas īpaši svarīgas šodien, kad mēs sastopamies ar tik daudz ārlietu izaicinājumiem, tātad ārpolitikas izaicinājumiem. Došu tā vārdu vispirms Leflēra kungam, e, nu, uz desmit minūtēm. Lūdzu, vēstniekungs. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mani. Jā, nu, redzat, eh, faktiski pēc uh, ranga tā tad uh, manam draugam Stelokungam būtu jāuzstājas pirmajam, bet nu, labi. Es, kā, es, kā sarunu vadītājs uh, strateģiskās partner, par strateģiskās partnerības nolīgumu ar Kanādu par pastāstīt, kādēļ un kā un kāpēc mēs vedām šīs sarunas un kādēļ tas eh, sniedz ievērojumu pievienoto vērtību ES Kanādas attiecībām. Mums eh, likās, ka ir pienācis laiks pacelt mūsu savstarpējās attiecības augstākā līmenī. Faktiski tas izkristalizējās jau visaptverošā tirzniecības un sadarbības nolīgumā un strateģiskās partnerības nolīguma sarunu laikā. Tātad bija šī vēlme veidot plašāku platformu, lai virzītu šīs attiecības tālāk. Mums jau ir uh, eh, iedver nolīgums ar Kanādu, un dažiem šķiet, nu kāpēc tad pūlēties un strādāt pie jaunu nolīgumu, bet tam bija savi iemesli. Daži jautājumi bija vairāk procedurālas dāvas, Eiropas eh, parlaments un padome ehm, vēlējās iestrādāt eh, šajās attiecībās tā saucamo kopējo pieeju galvenajiem mērķiem - cilvēktiesību, demokrātijas, pārvaldības, eh, neizplatīšanas jomā. Uh, Tieši tāpat kā mēs to esam darījuši ar citiem uh, partneriem, nu daži tikai raus uz acis, bet uh, īstenībā tas ir devis labumu abām pusēm. Un šie elementi tiešām gan Kanādai, gan Eiropas Savienībai ir svarīgas. Un arī attiecīgās ārpolitikas ambīcijas, mūsu sabiedrību redzējums ir ārkārtīgi tuvi, un tie ir elementi, uz kuriem mēs varam veidot un balstīt kopējo partnerību. Vēl kāds būtiskāks iemesls, lai virzītos uz priekšu, ir partnerības nolīgums, kurš mums, eh, ietver nolīgums, kurš mums pašlaik ar Kanādu ir, ir eh, krietni novecojis, tam ir vairāk kā 40 gadu, un eh, Eiropas Savienība bija pavisam citāda, un arī Kanāda bija savādāk, un Eiropas Savienība pat nebija Eiropas Savienība, bet Eiropas kopiena. Un tas ir faktiski tāds artefakts, kas sen jau neatspoguļo realitāti. Un tieši tādēļ mēs vēlējāmies virzīties uz priekšu un atrast kopēju tādu visaptarošu uh, ambiciozu instrumentu, lai padziļinātu mūsu attiecības un varbūt izpētītu arī jaunas jomas. Mēs esam cieši pārliecināti, ka strateģiskās partnerības nolīgums ļaus stiprināt sadarbību virknē dažādu jomu un e, palīdzēs veidot e, spēcīgu e, platformu uh, gan uh, ārējā drošības poli un aizsardzības politikā, uh, Kanāda jau šobrīd uh, visā pasaulē kopā ar ES piedalās dažādās uh, misijās, un pastāv liela iespēja vēl tālāk virzīt šo sadarbību uh, reģionālās operācijās un strādājot kopā ANO struktūrās un arī uh, stiprinot NATO partnerību. Un mēs to esam redzējuši jau uh, Irānā, Afganistānā, Sīrijas konflikta laikā, kā arī attiecībās ar Krieviju un Ukrainu. Un šis te nolīgums palīdzēs stiprināt arī e, tieslietu iekšlietu jomu, sadarbojoties migrācijas jautājumos un pilsoņu a, aizsardzībā un pret terorismā. Mums ir vienota vēlme atbalstīt vienam otru un arī starptautiskos centienus, eh, kas ir saistīti ar Sīrijas bēgļu krīzi. Un šeit es vēlētos apsveikt Kanādas lēmumu uzņemt pāri par 40 tūkstošiem sīriešu bēgļu un augstu vērtēja Kanādas ieguldījumu NATO operācijās Ēgējas jūrā. Un mēs plānojam veidot arī eh, migrācijas platformu kā vienu no elementiem mūsu nākotnes sadarbībā. Eh, Pretterorismu dialogu ietvaros mums jau ir regulāra viedokļa apmaiņa, lai raudzītos, kā eh, darboties un stiprināt mūsu pašu pūliņus eh, savu pilsoņu aizsardzībā, kā arī sadarboties ar citiem partneriem visā pasaulē, eh, kapacitātes veidošanā, stiprinot viņu spējas eh, konfrontēt tos apdraudējumus, ar kuriem viņi saskars. Ja, šādus produktus mēs esam jau realizējuši Sahelas reģionā un citu vietu. Mēs strādājam arī pie virknes citu, mēs strādājam ar virknē citu jomu. Esam jau izveidojuši strateģiskās partnerības nolīguma uh, ietvaros uh, dialogu enerģētikas jomā, aplūkojot daudzus uh, jautājumus, kas ir saistīti ar enerģētiku un klimatu pārmaiņām. Uh, runājuši esam par to, kā risināt, eh, atrast tehnoloģiskus risinājumus, kas palielinātu energoefektivitāti no vienas puses, no otras puses eh, aizsargātu klimatu un vidi. Eh, Sadarbība zinātnes jomā arī ir tā joma, kurā ir milzīgs izaugsmas potenciāls un spējas virzīt eh, darbu uz priekšu, un viena no jomām, kurā mēs to jau darām, tas ir, mm, respektīvi, mēs balstāmies uz politikas dokumentu, ar ko komisija nāca klajā, un tas ir dokuments par Arktiku, eh, kurā Kanāda ir ļoti ieinteresēta. Nu, un tāds joms kā kultūra, civila aizsardzība, nodarbinātība, sociālajie jautājumi, attīstības palīdzība. Uh, bet nevēlos aizņemt jūsu laiku klāstot par sadarbību šajās jomās. Esmu pārliecināts, ka kopā ar e, CETA nolīgumu esam izveidojuši mūsdienīgu, spēcīgu, progresīvu partnerību, uh, kas kalpos Eiropas un Kanādas pilsoņiem vienlaicīgi un daudz ar mūsu visusticamākajiem, viena uzticamākajiem partneriem eh, turpināt mm, pildīt uzdevumus eh, ārpolitikām. Tas būtu tāds paraugs, kā to vislabāk darīt, un tā ir mūsu kopēja apņemšanās stimulēt daudzpusību, panākot uh, uz sadarbību balstītus risinājumus starptautiskajā politikā. Un mēs ceram uz pozitīvu balsojumu no šīs komitejas, kas uh, uzsvērs Eiropas Savienības atbalstu šai partnerībai un atbalstu tiem rīkiem, kādus mēs esam izveidojuši, lai to virzītu uz priekšu. Esam pārliecināti, ka mēs spēsim panākt agrīnu secinājumu procesa noslēgumu ar jūsu atbalstu un varēsim uh, gan CETA nolīgumu, gan strateģiskās partnerības nolīgumu, uh, nu tā teikt, nobeigti jau nākušā mēneša sākumā. Paldies, Laflērkungs, par eh, šiem komentāriem, un tagad došu vārdu vēstniekam Kostēlo kungam. Paldies! Nu, apsveikumi par šo sārunu vešanu. Es esmu redzējis saīsnāto tekstu, un tas tiešām labs. Un tur ir skarti daudz jautājumu, ko mēs varētu vēlēties apspriest. Eh, gribu pateikties arī Čārzam Tānokam par darbu šajā jomā un šo svarīgo sadarbību. Jo es gribu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir kopējas vērtības. Mēs esam partneri. Mēs esam pārliecināti par demokrātiju un eh, ticam tam, ka ir jāpanāk daudzpusēji risinājumi eh, saskaņā ar startautiskiem tiesību aktiem. Mums ir līdzīgi sociālie modeļi, mums ir līdzīgi uzskati par brīvām sabiedrībām, brīvu funkcionējušiem tirgiem, eh, to, ka valsts eh, nodrošina labus sabiedriskos pakalpojumus, sabiedrības veselību, izglītību un tā tālāk. Un tieši tāpēc, ka mums ir šīs kopējās vērtības, mēs varam uh, runāt par šādu strateģiskās partnerības nolīgumu. Šajā nolīgumā ir uzsvērti tie principi, kas nodrošina vēl ciešāku sadarbību, balstoties šiem vienotajām vērtībām. Mēs jau tagad esam labi partneri. Uh, Mēs daudz labu kopā esam izdarījuši, bet es zinu, ka varam izdarīt vairāk. Mēs strādājam kopā, lai uh, augstā līmenī runātu par pretterorismu pasākumiem, iesaistot uh, Kanādas uh, attiecīgos dienas un Eiropu. Pol, uh, mūs interesē mūsu kaimiņu drošība. Mēs sadarbojamies arī uh, regulējot attiecības ar Krieviju, nosakot sankcijas, situācija Ukrainā. Uh, uh, Latvijā izvietotā, kanā, ka, izvietotā kaujas uh, vienība jau arī demonstrē mūsu uh, aktīvo partnerību. Mēs esam aktīvi arī dienvidu uh, partnerības jomā, koalīcijās ar NATO Sīrijā un Irākā, arī rietumkrastā, miera misijas Lībijā, Sib Sīrijā. Sib un esam apņēmības pilni turpināt darbu uh, neizplatīšanas jomā. Mēs esam saskaņojuši mūsu viedokļus arī uh, tātad nodokļu atbruņošanās jomā un zinām, ka varam darīt vairāk šajā jomā. Strateģiskais partnerības nolīgums ļaus mums uh, mieru un drošības jautājumos sadarboties vēl ciešāk arī atbruņošanās aprudņošanās jautājumos centīsimies koordinēt mūsu pūliņus attiecībā uz nelikumīgu vieglo šaujamieroču tirzniecību, kā arī palīdzot celt kapacitāti trauslējām valstīm. Demokrātija, tiesiskums arī ir mūsu kopējās vērtības. Kanāda līdzdarbojas vairāk kā 20 vēlēšanu novērošanas misijā kopā ar ES valstīm, vienīgā ne Eiropas valsts, kas to dara. Un pie, esam piedalījušies arī CSDP misijās, kā ne Eiropas partneris. Un uh, apvienotajās nācijās mūsu institīvas ir atbildīgas atbalstījusi Eiropas Savienībā, piemēram, uh, dokuments par Irānu, eh, kas ir vērts pret piespiedu laulībām un eh, nepilngadīgo laulībām. Eh, mēs uzskatām, ka labi partneri vienmēr gūst labumu un vien no savstarpējās sadarbības un raugās uz jauniem veidiem, kā sadarboties. Un līdz ar to mēs raugāmies, kā izveidot jaunu sadarbības um, mehānismus dažādās ANO struktūrās. Uh, Eh, mēs uzskatām, ka bēgļu krīze ir eh, globāls izaicinājums, kas prasa globāls risinājums, sākot jau ar eh, pārapmetināšanu, un esam apņēmušies izvietot 40 tūkstošus, 40 tūkstošus bēgļu jau esam uzņēmuši. Uh, veltījot arī eh, finansējumu reģionam. Un Kanāda, eh, protams, geogrāfiski atrodas atšķirīgā situācijā nekā Eiropa, un tas, protams, ir ietekmējis mūsu uh, pieeju uh, migrācijas jautājumiem. Mēs nesastopamies ar tiešām izaicinājumiem kā Eiropa. Bet mēs zinām, ka bez kopējiem centieniem uh, Mēs zinām, ka ļoti svarīgi gūt eh, labumu no savstarpējām konsultācijām, integrācijas programmām, eh, skatoties uz, piemēram, kaut kādu prasmju un spēju trūkumu. Eh, mēs esam daudz ko mācījušies, mums ir jaunas idejas, kas varētu būt visiem uh, noderīgas, bet ir vajadzīgi kontakti. Un tas liek mums regulāri mainīties viedokļiem šajās jomās collaboration vitale est celui des changements climatiques. Mēs vēlētos arī ar jums tātad pievērst uzmanību par um, klimatu pārmaiņām. Mēs redzam, ka Pārijas nolīgums īstenībā tiešām nodrošināja svarīgu starptautisko diplomātijas tādu pagriezienu, kas nav pārvēršams. Un tad mēs vēlamies kopā strādāt pie šā jautājuma. Un tieši tādēļ arī mans premjers uh, Trūdokungs visam nesen paziņoja, ka ka izveidos arī pirmo Kanādas plānu par tīro ekonomisku izaugsmu, ņemot vērā klimata pārmaiņas. Un tālāk virzītos arī uz tādu ekonomikas attiecību, kas izmanto ļoti mazu oglekli. Mēs esam apņēmis pilni tiešām arī rīkoties ar atbildības pilnā tieksmi pret vidi. Mēs vēlamies atrast inovatīvas risinājumus, diversificēt enerģētikas avotus un tādā veidā arī līdz to mazināt klimata pārmaiņas un saprast, ka mums ir jāpielāgojas un jārēģē uz šādu izaicinājumu. Tas prasa kopīgu lēmumu, un mēs arī turpināsim šādu arī augstā līmeņa dialogu klimata pārmaiņu jautājumos. Tas arī tiešā veidā arī enerģētikas jautājumu. Jo šobrīd mēs strādājam pie to, lai nodrošinātu ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu 2030. gadam, ko noteikusi ANO. Un uh, Kanāda šajā gadījumā ļoti aktīvi strādā, kā arī viena no donoru valstīm. Uh, lai arī atrisināt daudzās nopietnas jautājumas, kā piemēram krīze Irākā. 2016. gadā mēs jau arī, arī pārskatījām savas reģionālās politikas un īstenojām arī sabiedriskās apspriešanas. Mēs redzam, kā arī mainās attīstības plāni. Mēs vēlamies tiešām mūsu starptautisko palīdzību, ko mēs sniedzam, visvairāk sniegt tiešām neaizsargotām personām. Tas, ka pirmkārt bērnus, sievietes un nodrošinot arī virzoties uz dzimumu līdztiesību. Šīs partnerība, ko mēs veidojam, liek lielu akcentu tieši arī uz informācijas apmaiņu, arī domāt par sabiedrības veselību globālā mērogā globalizācijas procesā var panākt lielāku labklājību, un to var izdarīt tikai ievērojot tirgus eh, principus, eh, efektīvu regulējumu un spēcīgs uh, lomu, ko spēlē uh, valdības uh, un mēs tiešām ticām CETA nolīgumam, eh, tas ļaus virzīties priekš visās šajās jomās, bet šis strateģiskais partnerības nolīgums arī eh, liks spērt m, mm, tos eh, soļus, kas ir nepieciešami, lai izveidotu jaunu makroekonomisko dialogu un dialogu PTO ietveros, lai veidotu ietverošus noteikumus visas pasaules tirzniecības attīstībai, kas attiec uz zinātni un inovāciju. Uh, Mēs jau 20 gadus sadarbojamies, un pavisam nesen esam izveidojuši uh, pētniecības padomi, uh, kurā darbojas gan Eiropas, gan Kanādas zinātnieki. Un uh, tas ir veiksmīgi darbojies pēdējos gadus. Mūsu pilsoņi vēlas uh, Uh, stiprināt saiknes starp cilvēkiem, un tas notiek akadēmiskajā sporta, kultūras, turisma, jaunatnes uh, mobilitātes uh, jomā. Un mēs vēlamies veicināt šo dialogu un sadarbību starp kultūras iestādēm un uh, profesionāļiem šajā jomā. Kanādieši ļoti augstu vērtē Eiropas daudzveidību un uzskata, ka tas ir uh, spēka avots Kanādai. Un, uh, mēs esam iesaistījušies UNESCO mantojuma aizsardzībā uh, un uh, dodam savu ieguldījumu kultūras projektu realizēšanā dažādās jaunatīstības valstīs. Mēs aicinām uh, biežāk mainīties ar parlamentārām delegācijām, tikties tam. Mūsu parlaments ir apņēmības pilns uh, sadarboties. Uh, Un es vēlējos pateikties par šo te eh, sadarbību un lielo uh, potenciālu, ko spēlē šis nolīgums, atbalstot visas tās vērtības, kuras mums ir kopīgas. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies jums. Paldies, Kastelo kungs, par ļoti motivējošo uzrunu. Dodu vārdu Tānoka kungam, kas ir referents. Paldies, priekšsēdētāji. Es pavadīju deviņus uh, mēnešus Kanādā, 18 gadu vecumā aptuveni, un arī man tas bija milzīgs prieks tādēļ strādāt uh, pie, šī, pie šīs vienošanās, kas tika parakstīts 30. oktobrī ar Kanādu. Uh, bet, uh, manuprāt, šeit ir divi svarīgākie jautājumi saistībā ar šo nolīgumu, un te es citai no teksta puses īstenos nolīgumu, balstoties uz uh, kopīgām vērtībām, savstarpējās cieņas, partnerības, daudzpusējības, vienprātības, statotisko tiesību ievērošanas. Otrais, uh, otrā rindkopa. Uh, globalizāciju un uh, labklājību varam sasniegt uh, balstoties efektīvu regulējumu un uh, uh, spēcīgām uh, globālajām institūcijām. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt ar SETA un strateģisko partnerības no, nolīgumu. Liberālais multilaterālisms, tie tās ir vērtības, kas jāaizstāv laikos, kad ir nepieciešams uh, vairāk nekā uh, um, vēl jebkad iepriekš aizstāvēt Eiropas Savienības intereses. Strateģiskais partnerības nolīgums un CETO tie ir jārauga plašākā kontekstā, plašākā politiskajā, ekonomiskajā kontekstā, kurā dzīvojam. Pagājušajā, gadā amatā, pagājušajā nedēļā amatā stājās uh, prezidents Trumps un manas valsts uh, premjera Tereza Meija izklāstīja mūsu nostāju par Brexitu Abiem šiem jautājumiem būs milzīga ietekme uz SETA un SPA iekļautajām vērtībām. Diemžēl Trumpa kungs ir visai skaidri izteicies, arī kamēr vēl nebija stājies amatā par brīvās tirzniecības konceptiem, um, par to, ka ir jādara viss, lai stāvētu ASV ekonomiku, darba vietas. Uh, Viņš plānoja apturēt sarunas par TTIP, runāja par NATO derīgumu, savā ziņā ir atteicies no transatlantiskās partnerības, un Ķīnai tas būs milzīgs izredzes. Negribētu pārmērīgi attālināties no šīm debatēm, bet gribu tikai norādīt, ka te pēc būtības mēs runājam par strateģisko partnerības nolīgumu, kas ir pilnīgi pretējs tam, ko dzirdam šobrīd no Trumpa Vašingtonā. Prioritātes tur būs izvairīties no kodolieroču izplatīšanas, starptautiskā krimināla tiesa, pretterorismu pasākumu, tajā skaitā centieni cīnīties ar terorismu finansēšanu, patērētāja aizsardzība, cīņa ar nelegālo narkotiku izplatību, kibernoziedzība, cīņa pret klimata pārmaiņām un sadarbību, jo īpaši um, tātad ietekme uz ziemeļu reģioniem, un tie tikai daži no jautājumiem, kas iekļaut šajā nolīgumā. Uh, Lielā daļā tas, kas ir uh, redzams šajā nolīgumā, ir uh, papildinājums jau esošajiem pasākumiem. Kā jau tika norādīts, 17. gads būs 40. gada diena uh, politiskās vienošanās sākumam 76. gadā starp Kanādu un Eiropas Savienību, un tas tikai liecina par mūsu seno sadarbību. Sadarbība notikusi daudzās jomās, pirmkārt Eiropola nolīgums, uh, kas ir uh, visspēkā kopš 2005. gada. Tas ir vērtīgs uh, instruments cīņai pret uh, terorisma finansēšanu, vīza atvieglošanas instrumenti, kas darbojas veiksmīgi kopš 15. gada, un Kanādas pienesums CSDP, kā arī um, dalība vēlēšana misijās. Arī pasažieru datu reģistrs, kas šobrīd tiek skatīts tiesā, kur tas tika nosūtīts no parlamenta. Uh, Šajā nolīgumā ir paredzēts arī veidot kopīgu ministru padomu, konsultatīvo padomi un Tagad uh, šīs divi, šie divi fórumi ir nepieciešami, bet tas būs vērtīgs tikšanās punkts, lai nodrošinātu regulārus kontaktus starp uh, pārstāvjiem, partneriem no abām pusēm. Man prieks norādīt, ka šodien parlamenta komitejā CETA uh, arī par to tika balsots par, un tādēļ esmu pārliecināts, ka ārlietu komitejā tādu pašu vairākumu balsos arī par šo nolīgumu. To rekomendēs no parlamenta puses. Nobeigumā gribētu tikai teikt, ka šobrīd pieaug skepse par brīvās tirzniecības vērtību un daudz laterālismu uh, politiskajā kontekstā. Arī vēlētāji to apšauba un arī zināms valdības to apšauba. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības Kanādas senātā, senās attiecības uh, un sadarbība ļaus mums strādāt, lai šīs vērtības stiprinātu abām pusēm ka, laikos, kad tas ir nepieciešams un ieguvumi, ko dos uh, stiprinātā sadarbība un uh, tirzniecība nesīs augus visiem mūsu pilsoņiem. Paldies! You, Tanuk, Paldies, Tanaka kungs, par visaptarošo ziņojumu. Godalīva kundze. Viņa ir mūsu delegācijas ar Kanādu vicepriekšsēdētāju. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu jūs jaunajā amatā. Arī uzņemoties tagad eh, vadītāja pirmā vietniece uh, amatu. Dāmas un kungi, godātais vēstniekungs. Es vēlētos teikt dažus vārdus, eh, jo es arī esmu delegācijas attiecībām ar Kanādu um, sastāvā, un es tiešām vēlos arī varbūt te daudz atskatīties uz līdzinājo pieredzi un plāniem. Šobrīd mūsu delegācija, parlamentārieši, strādā pie diviem lieliem jautājumiem. Tad ir ceta, un tā kā arī esmu arī starptautiskās tirzniecības komitejas locekli. Es ļoti prieku varu atkārtot to, ko sacīja runātājs pirms manis. Nu, kad te būs. Mēs tam vienmēr ticējām. Un arī šajā gadījumā tiešām esmu pārliecināts, ka tas izdosies. Un sabiedrība to vienmēr uzskatījusi par ļoti nozīmīgu Un mums ir prieks, ka vismaz tādā Eiropas līmenī tas iegūst tiešām pozitīvu rezultātu. Priekšsādātāji, tad es īstenībā vēlētos pateikties jums par jūsu aktīvo iesaisti. Jūs varbūt nebijāt tieši šajā komitejā, bet jūs ļoti bieži bijāt tieši sastopams parlamentā. Un tieši sirsnīgi arī cilvēcīgi jūs tam sniedzāt tādu būtisku atbalstu. Tas tiešām kalpo par lielisku piemēru visiem citiem kolēģiem. Par SPA. Nu, tas ir īstenībā ja par tiem cetam ļoti īs um, nolīgums, bet uh, šajā strauji mainīgā pasaulē tas ir ļoti nozīmīgs, ka mums šāds strateģiskās partnerības nolīgums ir mūsu transatlantiskajās attiecībās ir nepieciešams, nepieciešams tiešām šāda stabilitāte, izpratni par to, kas notiek jūsu lielākais kaimiņš. Tātad, kā mēs šobrīd to redzam, jā. Tas tikai vēl vairāk pastiprina Eiropas Savienības un Kanādas attiecību lomu, jo mēs esam tik ļoti līdzīgi tomēr mēs varam nostiprināt to, kas jau ir uh, spēkā, un to vēl nosaukt precīzākos vārdos. Tā kā tas nav tikai šie 34 panti, bet tas ir īstenojams ļoti redzamā veidā. Jā, tieši kas vakardien notika Amerikā ar TTP, tas tikai norāda, ka stabilitātes nekad nav par daudz. Mēs pagājušo gadu arī devāmies ar delegāciju, ar delegāciju uz Kanādu, un es arī strādāju tad ārējās tirdzniecības komitejā. Mēs ļoti dieti padzināti iepazināmies ar Kanādas pieredzi tirdzniecības jautājumos, klimata pārmaiņu jautājumos Jā, varbūt mums ir atšķirīgi viedokļi. Tie paliek arī spēkā. Bet, kā ziņā, abas puses var mācīties un uzlabot savas nostājas. Mums jau konkrēta sadarbība daudzos svarīgos jautājumos. Veidos tādu spēcīgu nostāju arī iepratiem citiem pasaules reģioniem. Vide, e enerģija, klimats, patērētā tiesības. Tie ir tie visi tie jautājumi kurus mēs tiešām arī šeit cetā esam iekļāvuši. Un arī vēlamies to turpināt. Un vēl parādās vēl viena lieta, kas man ir ļoti svarīga, tā kā arī delegācijas vadītāja vietniecei. Te ir lietas, kas šobrīd ļoti strauji attīstās. lai nodrošinātu caurskatāmību, nu, tādas prasības katru dienu pieaug. Un tāpat arī demokrātiskās leģimentācijas prasības visu laiku pieaug. Un, un tas nozīmē, pirmkārt, ir jāstrādā parlamentam, Kanādas parlamentam un Eiropas parlamentam. Un tādēļ šāda atbalsts ir ļoti nepieciešams abiem kungiem, kas šeit sēž, lai tiešām varētu šādu sadarbību veicināt, veidot daudz intensīvāk. Tālāk visiem klāsošiem es vēlos arī pateikties par to, ka viņi tik ļoti dažādi, protams, strādājot un varbūt iesaistot visdažādākos skatpunktus šajā laikā, kur varbūt liekas, ka neko vairs īsti nevaram kārtīgi izdarīt, šajā gadījumā tomēr ir spējuši panākt tik nozīmīgu nolīgumu. Un īpaši kompliments šeit pienāk Čārsam Tanokam, kurš jau ilgus gadus pie šiem jautājumiem strādā. Es pati sāku jau šo darbu parlamentā pirms 27 gadiem, kā arī te, Kanādas delegācijas locekla. Tā bija pati pirmā pieredze strādājot kā ārvalstu delegācijām, ārvalstu šo sadarbības delegācijā, un man ir prieks, ka es to arī vēl turpinās, un paldies jums par šo labo sadarbību. Dankeschön, Frau Stellvertreterin. Paldies jums, delegācijas vadītāja vietnieka, vietnieces kundze. Jā, šis, jā, tas, nu, man ir zinu, ka manu vārdu ļoti grūti izrunāt. Paldies. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Marija Gabriela vispirms. Lūdzu. Merci, madame la présidente, et félicitations pour votre élection. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu arī jūs jaunā amatā. Un, vēstniekungs, es vēlētos tiešām skaidri uzsvērt. Mūsu partnerciesības ar Kanādu balstās uz vienotām vērtībām. Un mēs arī, protams, vēlamies, lai mēs kopīgi strādājam, reaģēt uz kopīgiem izaicinājumiem. Un šī strateģiskā partnerība atklāja, ka mums ir šāds strateģiskais privileģētais ietvars. Un šodien mēs, protams, strādājam, un mēs esam pārliecināti par mūsu partnerības liederību Un mums visu laiku ir svarīgi arī ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un kā tas veidojas. Un man būtu vienkārši jautājums. Vai jums ir kāda komunikāciju stratēģija, lai arī Eiropas iedzīvotāji saprastu, cik ļoti svarīga ir šī strateģiskā partnerība, šī nolieguma loma viņu ikdienas dzīvēm? un kāda ir Kanādas parlamenta loma, kāda ir Eiropas parlamenta loma. Mēs nedrīkstam šeit eh, palaist garām kaut ko. Mums ir jārīkojas tā, lai Eiropas iedzīvotāji saprast mūsu uh, gājienus un uh, pieņemtos lēmumus, kāpēc mēs tieši tā rīkojamies. Mums ir jāspēj pateikt, kāpēc mēs rīkojamies un kādi ir šie strateģiski lēmumi. Te varētu, varbūt mēs domāt par tādu kopīgu komunikāciju stratēģiju, lai tas būtu tiešām iegūms mums visiem. Paldies! Thank, uh, thank you. Paldies, Marija! Boštināru kungs, viņš nav ēnu referents, bet viņš izteiksies ēnu referenta vietā sociālas grupas vārdā. Paldies! Paldies, dārgie draugi! I will speak today. Šodien runāšu Miroslava Pohe vārdā, kas ir ēnu referents, bet arī savas grupas vārdā. Kā gan labāk definēt mūsu attiecības mūsdienās, kad, kā jau tika minēts, Interkomiteja pieņēma seta nolīgumu un kā gan vēl varam uh, labāk definēt uh, nākotni. Ja nerunājam par to, kā mūsu sadarbība nodīs pie labāks nākotnes visiem. Un ir ļoti simboliski, ka tas viss notiek uh, globālas neskaidrības brīdī, kad pārējie lielie uh, līgumi un vienošanās globālā līmenī tiek pārkāpti. Šobrīd ir jo īpaši simboliski svarīgi apstiprināt mūsu uzņemšanās, apņemšanās un saistības, ne tikai sastrādāties, bet arī tālāk stiprināt un attīstīt mūsu sadarbību. Jums ir daudz kopīgu lietu, sākot no kultūras līdz pat ekonomikai, sākot no Eiropas izcelsmes, daudziem Kanādas pilsoņiem, līdz pat tam, kā ir attīstījušās attiecības eh, visā vēsturē starp Kanādu un Eiropas Savienības valstīm. Un gribētu vēl dažus papildus jautājumus pie, piebilst, kas ir ļoti svarīgi. Migrācija, pretterorisms, kibernoziedzība, zinātne, tehnoloģija, mūsu kopīgā vīzija pasaulē. Pasaulē šobrīd ir nepieciešama, nepieciešams, lai Eiropa un Kanāda sadarbotos lai tādējādi nodrošinātu drošāku un cilvēcīgāku pasauli visiem tās iedzīvotājiem. Saglabāt savas saistības klimata pārmaiņu jautājumos un arī attiecībā uz Parīzes nolīgumu īstenošanu. Par to runāja jau ministra kungs. Tas ir vēl viens būtisks pienesums visai cilvēcei. Mūsu strateģiskā partnerība mūsdienās ir vēl jau svarīgāka arī globālajai pārvaldībai, kad citi globālie spēlētāji maina savu ceļu vai sāk apšaubīt noteikumus, kas šobrīd pārvalda, nosaka mūsu pasauli. Es kā rumānis, un zinot, cik ļoti svarīgs ir attiecības starp Kanādu un manu valsti, zinātnes tehnoloģiju kontekstā, kolēģiem gribētu teikt, ka kodoltehnoloģijas Rumānijā izmanto Kanādas sistēmas tādēļ jūsu mm, pienesums, lai uzlabotu drošību un stabilizētu attiecības ar Krieviju, ir ļoti svarīgs. Tādēļ varu tikai pozitīvi vērtēt vienošanos. Mana delegācija ir mūsu visa grupa pilnībā balsos par to. Zinot, ka tas, ko šobrīd daram, galu galā ir svarīgs mūsu nākotnes attiecībām. Lielas paldies! Paldies, Boštināru kungs! Buhnera kungs, ēnu referents, zaļo vārdā. Es atvainojos, neesmu ēnu referents, bet gribēju izteikties. Sākumā paldies un apsveicu ar jūsu ievēlēšanu amatā. Sprechen. Auch Ihnen Vielen Dank! Vēlos arī jums, vēstniekungs, pateikties, ka esat ieradies šodien. Mēs visi, protams, vēlamies ļoti intensīvi ar jums sadarboties. Tomēr man nedaudz pārsteidz jūs arī nostāja klimata pārmaiņu politikā. Kas īsti notiek ar naftas smiltīm? Man liekas, tas ir ļoti nopietns risks visā pasaulē. Un tāpat arī cetām. Mēs redzam, ka netiešā veidā Eiropā tomēr mēs piekļau, būsim spiesti pieļaut uh, frakinga uh, tehnoloģiju. Tas īsti neparādās tiešā tekstā, bet otrs puses tur jāatrunāts, ka mums ir jāatcer visas barjeras tirzniecībai, un līdz ar to tas varētu, varētu tieši to nozīmēt, vai ne? Un līdz to mēs to esam ļoti satraukti. Nu, mēs uzskatām, ka Parīzes nolīguma punkti būtu jāizsniedz pilnībā, un tātad man interesētu jūs komentārs par to. Paldies. Jā, nu, Buknēkungs tālāk, pirms dot vārdu jums arī norādījušas, nedaudz kļūdījos par referentu. Tālāk Austravičus kungam vārds. Nu, paldies jau šodien cintā. Arī balsojums AFET e, un šī saruna AFET komitejā iezīmē ļoti būtisku pagriezienu punktu, vienu tādu atskaits punktu um, abiem diviem strateģiskiem satiecas partnerības nolīgumiem un tirzniecības nolīgumam. Tas reizē reizi apliecina, ka šīs transatlantiskās saiknes ir svarīgas. Tas atvina mūs uh, pastīvā veidā šajā mainīgā pasaulē. Mēs, uh, Kanāda, Eiropas Savienība, mums ir vienāda pasaules izpratne. Mēs ar vienu esam partneri daudzajās jomās. Paskatieties tikai Kanādas lēmums ka jūs esat gatavi sūtīt savus arī starptautiskos spēkus Baltijas valstīs. Tas ir ļoti nozīmīgs lēmums. Tas apliecina, ka mums ir vienota drošības izpratne. Aldis grupas vārdā mēs arī esam nosūtījuši šodien ļoti svarīgu paziņojumu. Šis balsojums Inta komitejā mēs uzskatām apliecina, ka mēs esam vienoti Un mēs šo strateģiskās partnerības nolīgumu un CETU vienlaikus atzīstam par progresīvāko un drosmīgāko nolīgumu. Lai arī daudzi Eiropas iedzīvotāji, varbūt arī daži piedošanu, um, bija pret un aicināja padomi apturēt CETAS nolīgumu, norādot, ka tas ir pretināja mūsu ekonomiskām interesēm, nu tā mēs īsti nedomājam. Mēs savukārt uz to vērtējam ļoti atzinīgi. Uh, un mēs sagaidām, kā mēs to varēsim arī pilnībā īstenot. Šie dažādie rezultāti, manuprāt, uzlabos um, divpusējās attiecības un uh, īpaši tirzniecību un mūsu pilsoņi, pat kas arī sākotnējiem darbu neatbilstīja, šo uh, nolīgumu galu galā to atbalstīs. Nu, tad uh, mums ir jāskatās, protams, arī, kā ir pilsoniskā sabiedrība varētu balstīt mūsu attiecības uz vēl mm, spēcīgākiem pamatiem. Un šīs transatlantiskās saiknes tad parādās vēl spēcīgāk, īpaši pēc šiem uh, nelaimīgiem notikumiem ASV. Jā, ir tā, ka, protams, mēs saņemam ar vienu vēstules, ļoti raizpilnas vēstules pret šo cetu. Tad skatīsimies tiešām, kas notiks atkal balsojumu februārī. Kursokungs? Jā, paldies priekšsādātāji. Nē, nu te, protams, ir arī no mūsu skatpunktam par cetu. Mana politiskā grupa neatbalsta cetu nekā, ka mums būtu iebildumi pret Kanādu, šādu savstarpēju integrāciju. Vienkārši tas ir mm, pret mūsu neatkarību un. Nē, tā arī nevarētu teikt. Ja, protams, ir skatījumi, vai mēs runājam par brīvo tirzniecību. Bet jautājums, kāds ir tad reālais iznākums? Nu, tas, ka tiek pacelt uzņēmumi, samazina pārtikas eh, standarts, eh, darba apstākļus un ieviešam, piemēram, Eiropā parādīsies šī fraķēšana, frakings. Un eh, tas nekādā ziņā nav pieļaujami. Citiem vārdiem, lielie uzņēmumi varēs sūdzēt valstis tiesā. Un tādiem mēs to nevaram atzīmēt, pieņemt. Tas ir nepieņemami. Mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, kas pārstāv Eiropas pilsoņus, ir skaidri jāapsaka, nē, nē, šāda nolīguma neiet krastā. Nu, turpiniet vien šādā garā, un Eiropas Savienība būsit sagrauši. Paldies, Kuzis kungs. Vēl kāds uzvārdu? Mm, ja ne, tad vēlreiz vārds ir um, vēstniekungam. Um, Kāda būtu jūsu komentāra, lūdzu? Paldies! Paldies par daudziem komentāriem! Paldies arī I tam es arī piekrītu, e, paldies Čārlzam Tanokam, es piekrītu Kustelokungam par to, ka viņš tiešām darīs milzīgi daudz un ieguldīs ļoti daudz, lai būtu šāds rezultāts. Kopumā vispārējā noskaņā ar vienu vai diviem varbūt izņēmumiem, es saprotu, ka jūs novērtējat šī nolieguma vērtību. līdzeklis CETS nolīgumam, kas tiešām iezīmē tādu ietveru, kā mēs veidojam un attīstīsim vēl tālāk savas attiecības ar Kanādu. Un bez kādām atrunām. Mēs to darīsim ļoti caurskatāmā veidā. Cik vien iespējams. Kristāla Revalkundze, manuprāt, norādīja to, ka SPA jeb strateģiskās partnerības nolīgums, ir ļoti īss, bet ļoti, jā, tas tiešām ir īss, bet tas ļoti precīzi uzsver svarīgākos punktus un iezīmē jaunu ietvaru, precīzi ietvaru, kas ļaus mums labāk strukturēt savas attiecības ar jums. Un tāpēc arī tas, ko sacīja Stāvokungs, jā, cik ir ļoti svarīgi stiprināt mūsu sadarbību arī ar parlamentiem, parlamentu dialogu, jūsu parlamentu un Kanādas parlamentu. Tas noteikti ir ļoti spēcīgs instruments, lai arī rūpīgi sakotu mūsu darbam. Lai uzraudzītu, liktu strādāt vēl labāk, sniegt arī vadlīnijas jaunas impulses, vai likt pārbaudīt lietas, kur tas ir nepieciešams, ja kaut kas noiet greizi. Ja nu, par ko tad īsti ir šis noliegums? Arī tas bija Gabriels Kundzes jautājums. Kā izcinot šo komunikāciju ar sabiedrību? Kā to padarīt saprotamu? Nu, te varbūt tad trīs līmeņi. Pirmkārt, Ostrovičus kungs sanorādīja. Tad runāja patiešām efektīvu transatlantisko pieeju un darbu. šobrīd. Tur kā, kā mūsu partneri, veidojas, ka tiešām dinamiski partneri veidā, kas ļauj ne tikai saglabāt mūsu vērtības principus, bet tos vēl uzlabo. Konverģences ceļā, apvienot mūsu kopīgo redzējumu, um, šos būtiskos principus, kas vieno Eiropas Savienību un Kanādu, uh, Jā, mums var arī būt, protams, arī politiskās atšķirības. Tas saprotam, nu viss kārtībā. Tāds ir. Jūs ļoti labi zinat, ka arī Eiropas Savienībā ir ļoti liels politiskās viedokļa atšķirības. Arī parlamentā. Padomājiet, kāds atšķirīgi viedokļi valda politisko grupu starpā. Un tā taču ir aktīvā demokrātijā tas notiek. un mums, protams, arī veidojas šāds ļoti spēcīgs pamats arī, ja mēs skatām mūsu attiecības ar Kanādu. Pilsoņiem, protams, mēs varam tiešām norādīt, ka mēs uzlabojam mūsu drošību. Tradicionāla veidā, ko norādīja arī Kastelo, tātad Kanāda jau šobrīd ir nosūtījusi vairāk savas bruņoto spēku misijas uz Eiropu, bet drošība arī ir daudz plašāka izpratnē. Daudz no tā, ko mēs šeit darām, ir vērsts uz to, lai mēs īstenot pašus augstākos standartus aizsargātu pilsoņus pret veciem draudiem un ņemt vērā arī jaunus draudus un izmantot pilnībā šīs jaunās iespējas. Te ir runa par to, kādā veidā mēs varam panākt labāku komunikāciju veicināt komunikāciju starp cilvēkiem šos kontaktus. E, pētniecība, izglītība, plašāko e, spēlētāju iesaistē, domāju, pilsonisko sabiedrību, ekonomikas pārstāvis visos jomās. Lai viņi sastrādātos, lai viņi arī atklātu savu ieguldījumu mūsu attiecībās. Un treškārt, veidojot tādu ciešāku stapiestāžu ietvaru un attīstot arī parlamentāro sadarbību, mēs nodrošinām labāku caurskatāmību un šo parlamentāro kontroli. Un mēs paļaujamies, ka šāda kontrola būs svarīga, lai saprastu arī, kā labāk uh, attīstīt mūsu attiecības. Paldies, Lefrēra kungs! Un tā došu vārdu um, vēstniekungam. Lūdzu, kas tālāk, kungs? Ja paldies, ka ir iespējama arī atbildēt jautājumiem. Man ir prieks, ka arī Bjergs Marks Džonsons ir šeit no Kvebekas ienācis arī mūsu zālē. Tātad Kvebekas, Kvebekas bijušais premjers. Bjergs Marks Džonsons bija arī e, sarunu vadītājs Kvebekas vārdā CETAS sarunu procesā. Jā, tas arī nedomājot, ka Kanādā servis bija ļoti vienkārši. Mums taču bija arī ļoti daudz līmeņu sarunas, un man ir prieks redzēt, ka jūs esat klāt. Mēs zinām, ka Kvebekas ārlietu ministri šobrīd tieši ir šeit, un jūs esat daļa no delegācijas. Priešām bija brīnišķīgi dzirdēt tik daudz jūs personīgi uzsvērt arī manu lomu. Nu, paldies jums par laipniem vārdiem, un jūs arī reiz, redzējumu par šiem nolīgumiem. Pirmkārt jau šis process mums liek sarunāties, tas vien pats par sevi kaut kas brīnišķīgs. Uh, Mm, bet, nu, protams, tas pierādīsies, eh, ja sevi pierādīs, eh, tad, kad redzēsim, kāda ir konkrēta ieguvuma mūsu pilsoņiem. Ja par to ir tuvieši runā, kā tad, um, um, nu, galu galā mums katram ir sava ģimenes tāds, piemēram, man, manā ģimenē, maniem draugiem. Jūs savukārt minat savus piedzīvojumus, savus arī eh, saiknes un draudzības ar Kanādas tautu un konkrētiem cilvēkiem. Un tādā ziņā CETA un strateģiskās partnerības nolīgums kopā arī iezīmēs tālāko attīstības ceļu. Nu, un šāds jauns iespējas mums radīsies arvien vairāk. Mēs, protams, varam runāt arī par sasniegumiem, um, par paziņojumiem, ar ko nāk klāja valdības, bet kopā jau mēs, protams, vēlamies veicināt tiešāku saikni starp mūsu iedzīvotājiem zinātniekiem, pētniekiem, turistiem, studentiem, kultūras darbiniekiem. Mēs esam pārliecināti, ka šeit ir runa par to, ka Eiropieši kopā ar kanādiešiem var veidot ļoti labu rezultātu. Ehm, Marija Gabrielas kundze, paldies jums par šo jautājumu par komunikāciju. Tas, protams, varbūt nebija tik ā, sapīgs jautājums Kanādā, jo īstenībā kanādieši ļoti labi saprot šo jautājumu. Viņas vēlas veidot arī uh, ciešākas saiknes ar Eiropu, jau tas ir paudzēs nostiprināta pārliecība. Un Kanādā, var teikt, nebija īpaši liela pretestība šim nolīgumam, mēs redzējām tiešām šīs iespējas. Bet kādā ziņā jūs ļoti precīzi runājat par šo jā, uzdevumu skaidrot iedzīvotājiem. Tas, protams, mēs arī par to lauzījām galvas, un tas arī nodarbina jūs. Un tādēļ no demokrātiskā procesa. Parlamentārā diplomātija. Esmu pār, pār, protams, par to kolēģi, kas jau strādā šeit, ļoti labi zina, ka es ļoti aktīvi to esmu virzījis. Neliela problēma ir tāda, ka parlaments Kanāds bieži vien iedodas uz Eiropas padomi, jo ir, viņi ir daļa no šīs Eiropas padomas, bet viņi tieks tieši Strasbūrā tajā nedēļā, kad jūs nesat Strasbūrā. Es vienmēr saku, palieciet jūs tad vismaz ilgāk. Uh, jā, šo savu misiju, lai viņai vajadzētu tā kā paildzināt uz divām nedēļām Strasbūrā. Nu, paskatīšos, ko es ar lietas sadarbā darīt. Kāds Buhnerkungs, paldies jums arī par jūsu komentāriem par vidi un klimatu pārmaiņām. Jūs, domāju, sapratīsiet, cik nozīmīgs pārmaiņas tas nozīmē mums Kanādā. Ja mēs esam izdevuši tiešām Kanādas ietvaru, kur premjas Trudo izziņoja šo jauno ietvaru, kur mēs runājam par pirmo reizi plānu uh, atteikšanos no, ja ierobežot kā oglekli, oglekļu izmantošanu enerģijā, virzoties uz tīrajām tehnoloģijām enerģētikā. Premjers Trudo ir norādījis šī pārēja ir neatgriezeniska. Mēs vēlamies būt līderi Mēs vēlamies izmantot arī jaunās biznesa iespējas, ko tas atver. Tā Kanādā tas mums ļoti tāds svarīgs jautājums. Jā, mēs, protams, arī saražojam naftu, gāzi Un mēs, protams, arī turpinām ražot lidmašīnas, automobīļus, un viņi tā arī darbinām, tā ka būs arī nepieciešama. Nu, tā kā mūsu naftas un gāzes ietvers būs daļa, protams, arī, arī turpmāk aktuāls jautājums. Protams, viens ir, ka jūs ražojat enerģiju, tad ir ļoti liela, grūti šī jautājuma kaut kā mainīt, bet arī jums ir milzīgi liela valsts, kur ir ļoti augsts <laughs> dažkārt, un taču enerģētika, nu, nepieciešama risināt. Bet tālāk par tirdzniecības nolīdumu. Ir skaidri atrunāts, lai mēs varētu rīkoties un darboties viens otru tirgu, mums ir jāievēro tie standarti, kas ir spēkā konkrētajā tirgu. Un tas ir skaidri ierakstīts. Tur nav nekāda pārpratuma. Un mēs to pieņemam. Un man tas nedaudz tā pārsteidz. Jo mēs esam tik daudz tomēr jau jautājumu atrunājuši arī ar paskarošo dokumentu daļu, kur mēs tik smalīgi skaidri ierakstījuši, ja mēs taču esam demokrāti, mēs nevaram kaut kādā veidā paslēpts rīkoties. Uh, Mēs taču skaidri ierakstījām, man liekas, pavisam vairākas reizes par to, ka tas arī CETA arī aizsargā valsts intereses nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus. Valsts interesēs. Man ļoti patīk, ka mēs par to visu diskutējam. Bet dažkārt man pārsteidz, ka Eiropieši visu laiku baidās no kanādiešiem. Padomājiet, bet mēs tā kā esam mazākais lielums šajā uh, Mēs tikai 7 miljoni, jūs savukārt 17 miljoni, jūs esat savukārt 500 miljoni. Te jau vajadzētu tieši baidīties, kāpēc mēs nebaidāmies no jums. Nu, tieši tādēļ varu, ka kanādieši vienkārši zina, ka mēs esam, protams, atvērta sabiedrība, atvērta valsts, atvērts tirgus. Mēs esam atvērti pasaulē, mēs esam liela un augsta valsts. Un mēs saskatām, ka ir iegūmi šādi savtarpēji iegūmi, un arī tirzniecībā ir brīnišķīgs iegūms. Piram, tā kā mēs arī noslēdzām parakstiem šo naftas eh, Ziemeļā Amerikas tirzniecības nolīgumu, um, mēs tāpat bažījāmies. Un, protams, ka mēs esam interesēti Kanādas uh, interešu pārstāvniecībā, vai ne? Un mēs vēlamies diversificēt savas lietas. Un tāpēc mēs zinām, kā aizsargāt savas intereses, un tāpat arī jūs Tad demokrātija, eh, kontrolas procesi. Tālāk, kad tika iznot šis nafta nolīgums, mēs arī panācām, ka mēs aizsargājām mūsu veselību, vidas dienas eh, pakalpojumus. Padomājiet, ka tā bija pirmā pieredze. Tālāk mums ir jāatrisina sarunas ar Eiropu, kas, kā mums izskatījās no mūsu puses. Mēs uzskatījām, ka mēs to varam darīt. Mēs varam aizsargāt savu ekonomisku izaugsmu, savus darba vietas, Mēs uzskatījām, ka tirzniecība tieši veicina ekonomisko izaugsmu. Jautājums par šo ekonomisko labumu pārdali. Piers Marks to ļoti brī, bieži ir atgādinājis, ja, ka tur tieši ļoti svarīgi ir likumīgi ievēlēts parlaments, kas rēģē un pieņem šādus būtiskus lēmumus par arī socioekonomiskām prioritātēm. Tā kā es nebaidītos, mums tomēr vieno vienots vērtības un principi, un mēs esam pārliecināti, ka mums izdosies. Thank you, Ambassador Castillo. Paldies, Kastelo kungs. Jā, nu, cik es zinu par naftu nolīgumus vairs nav jāstrauc. Jūs esat patiesi savas valsts pārstāvs. Paldies par laipniem vārdiem. Paldies abiem kungiem. E, šī bija lieliska viedokļu apmaiņa. Es gribētu paziņot, ka par šo tēmu balsojums Safet komitejā notiks 31. janvārī un plenārsēdē februārī. Tā kā šo tēmu esam izsmēluši. Pāris minūtes pauze un tad turpinam ar jauno tēmu. So, colleagues, please take your seats, and I will welcome you. Kolēģi, lūdzu ieņemiet uh, uh, vietas, un es vadīšu šo te uh, semināru par Eiropas Savienības Turkmenistānas attīstībām uh, attiecībā uz partnerības un sadarbības uh, nolīgumu un nekavēšos ilgi. Vēlos sveikt mūsu ekspertus, Turkmenistānas nacionālo pārstāvi, apsveicu visus, eh, ka, sveicu visus, kas ir ieradušies, un mums ir ārkārtīgi augsti kvalificēts referents, kas varēs sākt eh, šo te procesu pirms došu vārdu ekspertiem. Tā kā došu vārdu vispirms Nikolai Manesku. Liels paldies, priekšsēdētāji! Un paldies par ievēlēšanu, un apsveicu jūs ar ievēlēšanu amatā. Vispirms vēlos sveikt visus runātājus, kas ir ārkārtīgi vērtīgi eksperti e, tieši jautājumos, kas saistīti ar ES Turkmenistānas attiecībām. Un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka jūs esat šeit. Un esam priecīgi uzklausīt visu, kas jums par to ir sakāms. un mēs noteiktā brīdī esam gatavi sniegt atzinumu un atbalstu uh, partnerības un sadarbības nolīgumam. Un mēs pašlaik esam še, tieši šajā te mm, apstiprināšanas procesā, un faktiski tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ mēs nolēmām organizēt šīs debatas. Uh, lai procesa vidū e, tiktos un varbūt saskaņotu atšķirīgos viedokļus. Gribu teikt, ka PCA noteikti mm, veicinās attīst, attiecības starp Turkmenistānu un Eiropas Savienību un palīdzās, palīdzēs veicināt cilvēku tiesību uh, situācijas uzlabošanos Turkmenistānā. Un ir jābūt iespējām uzlabot sociālās uh, tiesības, politiskās tiesības, pilsoniskās eh, brīvības. Mēs nevaram vienkārši norādīt uz negatīvajām pusēm, mums arī ir jāpalīdz viņiem pavisam konkrētā veidā. Respektīvi, mums tas ir jādara caur PCA nolīgumu. Tā tad ir jābūt kopējai pieejai tam, kas ir vajadzīgs un kas jau ir izdarīts no Turkmenistānas valdības puses un uh, mēs varam tikai augstu novērtēt to, kas ir izdarīts cilvēktiesību dialogu ietvaros, kur viņi ir bijuši ļoti aktīvi, uh, un arī uh, fakts, ka viņi jau ir pieņēmuši nacionālo rīcības plānu uh, par cilvēktiesībām, es domāju, mums ir pamats, uh, vienots pamats tālākam diskusijām, mēs varam palūkoties, kā sniegt prat, praktisku palīdzību, lai tālāk palīdzītu attīstīt pilsonisko sabiedrību, atbilstošu likumdošanu, aizstāvot gan cilvēku tiesības, gan vispār visas pārējās pilsoņu tiesības. Tā kā, lūk, tā ir mūsu tāda galvenā doma, un mēs esam sapulcējuši mūsu galvenos ekspertus kopā ar parlamentu deputātiem, mēs konstruktīvi pie tā strādājam, un es gribētu minēt arī palīdzību, eh, ko esam saņēmuši no ārējās rīcības dienesta, un esam priecīgi, ka mm, Klārkungs ir šeit, bez viņu palīdzības mēs nespētu uz vietas tik daudz izdarīt un saprast, kas tur īsti notiek. Tā kā esmu ļoti priecīga par šo diskusiju un, eh, protams, gaidu uz tālāku sadarbību. Paldies! Thank you very much to the rapper. Liels paldies referentei par ievadvārdiem mūsu seminārā un vēlos iepazīstināt jūs ar diviem ekspertiem. Vispirms Sebastans Perūskungs, kas ir pētniecības profesors startautiskajā uh, starptautiskos jautājumos Džordža Vašingtona universitātē. Un Luka An Češīkungs, kas ir Centrāla Āzijas uh, studiju uh, lektors Glāzgovas universitātē. Uh, Tā tad došu jums vārdu un pēc tam komisijām paldies, ka jūs esat šeit un tiešām gaidam jūsu uh, uzstāšanās. Minutes, but, uh, we are... It kā desmit minūtes, bet esmu elastīgs. Okay. Thank you very much for, first for this wonderful. Paldies par šo lielisko iespēju šeit šodien uzstāties. Mēs nolēmām Eh, sadalīt tēmas. Luka runās par ekonomiku un enerģētiku, un es vairāk runāšu par tiesiskumu un cilvēktiesībām. Eh, nu, vispirms eh, par spīti deklarācijām par valsts demokratizāciju ir notikusi vāras koncentrācija, ko uh, realizē Ņāzova valdība. Centrālā vēlēšana komisija un tieslietu uh, sistēma ir viena no atpalikušākajām visā pasaulē. Un tas viss noveda pie tā, ka uh, vairumu uh, Uh, amatu iemeta prezidenta um, ģimenes locekļi un uz papīra mēs redzam kaut kādas pozitīvas lietas. Piemēram, 2016. gadā tika izveidots ombudu institūts, tiesības sargi institūts un pirmo reizi 12 gados uh, Turkmenistāna nosūtījusi uh, delegāciju uz uh, cilvēktiesību uh, komiteju ANO. Un uh, prezidents ir paziņojis, ka neviens nevar apdraudēt vālu, vāru. Uh, pilsoniskā sabiedrība faktiski ir neaktīva, jo uh, viņiem draud uh, arbitrāri lēmumi un aresti. Uh, Uh, pulcēšanās brīvības likums atļauj miermīlīgas pulcēšanās, jā, varas iestādes tos ir atļāvušas. Um, atmosfēra ļoti ir represīva. Pat neskatoties to, ka likumā ir atļauts, miermiel, atļauts miermīlīgas pulsēšanās, cilvēktiesību situācija nav uzlabojusies kopš Ņāzau nāves ANO komiteja pret uh, spīdzināšanu ir ļoti satraukusies uh, eh, par eh, daudzajiem ziņojumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, saskaņā ar informāciju, ko esmu saņēmis valsts iekšienē, situācija ir ievērojami pasliktinājusies kopš pagājušā gada. Nevienas nevalstiskā organizācija mm, organizāciju pārstāvji ir pazuduši cietumu sistēmās pēdējos gados, un uh, tādus politiskos pretiniekus vienkārši uh, tur pilnīgā izolācijā, daži no viņiem jau ir uh, eh, mīruši, un šādu praksi izmanto vāras iestādes, lai iebaidītu um, cilvēkus un atņemtu jau kādas ilūzijas par reformu iespējām. Pavisam nesen esam saņēmuši mm, ziņas par nāvi cietumā, ģenerāļa Termijev nāve, viņš bija viens no pirmajiem upuriem, kas tika pakļauts tā saucamajai vardarbīgajai pazušanai. 15 gadus viņš pavadīja cietumā bez nekādiem kontaktiem ar ārējo pasauli. Iestādes eh, demonstrēja to, ka Turkmenistāna turpina ignorēt startautiskās normas un uh, visus starptautiskos nolīgumus. 17 tūkstoši cilvēku ir tādā veidā arestēti un atrodas ieslodzījumā. Un jebkurš ja kas kaut vai potenciāli varētu būt nelojāls uh, esošajam establishmentam, ir briesmās. Runājot preses par preses brīvību, nu tā ir tikai uz papīra. Viss mēdīja organizācijas kontrolē valsts un tās uh, regulāri cenzē sliktu ziņu pārraidīšana, slikta rāža, fabrikas sabrukšana vai pārtiks produktu trūkums. Mm, Tādas ziņas ir aizliegts. Arī nacionālisms ir augstu vilni no vienas puses. Un uh, strikta kontrola ir visos sektoros cilvēkiem, kas pieder nacionālajām minoritātēm, gandrīz nav iespējas iekļūt, piemēram, policijā, finanšu sektorā, valsts pārvaldes sektorā. Priekšā, eh, prie prezidenta eh, personība ir novedusi praktiski pie izglītības sistēmas sabrukuma. Mm, ir atcelta eh, prasība, ko izvirzīja Jāzovs, ka vismaz divi gadi jānostrādā pirms var iestāties universitātē pēc vidusskolas pabeigšanas. Uh, Taču citas lietas, ko viņš bija pieņēmis, ir atkal atjaunotas. Pasniegšanas stundu skaits. Un vispār viss, kas ir pieņemts uz cilvēkiem, ir jāsmācās renesanses ēras politika, kur skolēniem māca par sasniegumu, kas panākt pēc prezidenta vēlēšanām. Likumdošana, kas tika pieņemta pēc neatkarības atgūšanas, formāli nosaka reliģijas brīvību, bet eh, Muhamedovs ir ārkārtīgi aizdomīgs pret reliģijām, īpaši ārvalstu reliģijām, tās būtu uh, islāms vai citas. Viņš praktiski uzspiež eh, tādu likumdošanu, kāda bija padomju savienība, ka jebkurai juridis, eh, reliģiskai eh, kopienai ir jāreģistrējas iekšlietu ministrijā, pretējā gadījumā tā var saņemt sodu. Apstākļi, lai uh, ratificētu PCA, faktiski nav izpildīti Tirzniecības nolīgumu uh, noslēdzot Eiropas parlaments izvirzīja īpašas nosacījumus cilvēktiesību jomā pirms iespējas ratificēt PCA, eh, kas paredzēja politisku ieslodzīto beznosacījumu um, atbrīvošanu, eh, brīvas pārvietošanās eh, šķēršļu novēršanu uh, sarkanā krusta un citu organizāciju darbības brīvību un uh, pilsonisko brīvību situācijas uzlabošanos. Nekas no tā nav izpildīts. Nav nekāda taustāma par uh, progresa uh, kopš pēc ratifikācijas un pēc tam, kad eh, padu, eh, parlaments norādīja, ka nepieciešams izpildīt nosacījumus attiecībā uz cilvēktiesību situāciju. Mm. Konstitucionālās izmaiņas, kas tika pieņemtas 2016. gadā, neņēma vērā starptautiskās rekomendācijas. Šī jaunā konstitūcija negarantē brīvu kustību pa ceļošanu uz ārzemēs un nedroš, nedrošina pamatiesību ievērošanu, bet uh, nosaka uh, eh, mūžu pilnvaru termiņu esošiem prezidentam. Nu, šī situācija ar cilvēktiesībām nozīmē, ka PCA ar Turkmenistānu nedrīkst uh, ratificēt, vai tā? Nu, nē, es paskaidrošu, kāpēc tas tomēr būtu jādara, bet uz kādiem nosacījumiem. Turkmenistāna tās iedzīvotājiem ir nepieciešama starptautiskā sadarbība. Turkmenistāna pašlaik piedzīvo ekonomisko krīzi un uh, situācija valsts iekšienē parāda, ka daudz ekonomikas signāli um, zvana trauksmes, trauksmes zvanus un situācija ir satraucoša vietējiem iedzīvotājiem. Un trūkst arī cilvēku kapitāla, kurš pēdējās divās desmitgadēs ir vienkārši iznīcināts, un tam būs vajadzīgs laiks, lai to atjaunot. Eiropas Savienība šeit varētu spēlēt noteiktu lomu. Valdība apzinās ekonomiskās grūtības un vēlas eh, atrast jaunus partnerus. Tas gan mm, rada jaunas iespējas sadarbībai ar Eiropas Savienību, eh, tādas, kādu iepriekš varbūt nebija. Eh, ņemot vērā Ķīnas ietekmi valstī un Krievijas centienus atjaunot savu ietekmi Vidusāzijas valstīs, sadarbība ar Turkmenistānu ir vēl svarīgāk. Maskava un Pekina neatbalsta ne, daudzas no mūsu vērtībām, īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām. Bet svarīgi ir, lai šajās valstīs saglabātos stabilitāte un miers. PCA e ratificēšana e, palīdzēs attīstīt sadarbību un e, atļaus izdarīt noteiktu spiedienu šo valstu. Protams, PCA ratifikācija Turkmenistānu nav bez riska. Turkmenistāna acīm redzot uz lūkos to, kā sasniegumu nekā instrumentu būtisku reformu realizācijai. Bez papildus uh, ietekmes iespējām, ko dod PCA, tas var būt eh, neefektīvs, mm, kā tas, piemēram, ir bijis ar eh, cilvēku tiesību nolīgumiem līdz šim. Eh, Nedr nevajad, vajadzētu izvairīties no procesa, kāds ir uh, novērot citās valstīs, piemēram, sadarbībā ar Taģikistānu. Uh, Un Turkmenistānu šis, šie klauzuli par cilvēktiesībām tik iekļauta, bet situācija ne tikai nav uzlabojusies, bet, diemžēl, ir arī ievērojami pasliktinājusies. Es vēlētos atgādināt arī slikto iespēju, ie, ie, pieredzi, kāda mums bija ar eh, Kazahstānu un eh, prezidentu, eh, to, ka viņu prezidentūru ECO. Viņiem principā nav atkāpuši kopš, eh, nav atkāpušies no sava autoritārā režīma kopš tiem laikiem. Kas ir vēl satraucošāk? Šī valsts pat neatzīst to, ka tām ir problēma, ka tā ir problēmas ar cilvēktiesību jautājumiem. ECO delegāciju apmeklējuma laikā viņi ir uh, nolieguši mm, to, ka ir pārkāpuši cilvēktiesību principus. Politiskais dialogs ir tikai neliela daļa, bet neatņēmama daļa no PCA. Saskaņā ar 67. pāntu pusēm ir jāsadarbojas visos jautājumos, kas ir saistīti ar demokrātisko institūciju izveidi, eh, īpaši to, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu un pamatiesībām saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem un ECO principiem. Labākais veids, kā eh, sadarboties un eh, veicināt pārmaiņas, ir eh, ratifikācija ar noteiktiem nosacījumiem. Mums ir jāizstrādā noteikti atskaites punkti, uh, un jāizveido monitoringa mehānisms, lai uh, uzraudzītu progresu. Gratifikācija kā tāda nebūs, uh, tai nebūs panākumu. Bez iespējas ietekmēt situāciju tas viss nedarbosies. Starptautisko cilvēktiesību nolīgumu īstenošana uh, laikā, kad valdība uzskata to visu šo ratifikāciju par progresu, parāda, ka šāds scenārijs ir ļoti iespējams. Turkmenistāna ignorē prasī, ja Turkmenistāna ignorēs eh, prasības, ja nebūs noteikti iepriekšēji noteikumi, uh, nu tad mēs neko nepanāksim. Bet, ja šie noteikumi būs, tad tas būs uh, instruments, kas palīdzēs ietekmēt situāciju. Mums ir jābūt šai uh, iespējai ietekmēt. Tā kā ir jāizvirza uh, izmērāmi mērķi, uh, tiem ir jābūt uh, nopietniem, bet uh, realizējumiem īsā laika posmā un Turkmenistānai vispirms ir jāizpauž informācija par pazudušajiem cilvēkiem, ir jābeidz vajāt žurnālistus un aktīvistus, jāatbrīvo visi politieslodzītie, jāceļ no ierobežojuma vārda brīvībai un jāļauj iebraukt starptautiskajiem novērotājiem. Mums ir liela iespēja atvērt šo te sadarbību, lai ietekmētu Turkmenistānu un jāraugās, lai striktie noteikumi tiktu ievēroti. Liels paldies! Uzreiz pārējām pie Anešī kunga. Lūdzu! Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mrs. Manescu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Sebastian, paldies visiem. Es aicināšu atbalstīt partnerības sadarbības nolīguma ratifikāciju, balstoties uz vairākiem ekonomiskiem apsvērumiem, kas ir būtiski svarīgi iekšējai ekonomiskai kopainai Turkmenistānā. Nākšu klajā ar argumentiem. Tie ir mani argumenti, ar ko jūs iepazīstināšu, balstoties uz strateģiskiem apsvērumiem, kam ir spēcīga lineāra un konsekventa saikne ar Turkmenistānas politiskās ainas liberalizāciju. Tātad mēs nedodam viņiem brīvbiļeti, bet vienkārši aicinām uh, īstenot pasākumus, kas balstīts priekšnosacījumiem, kam jābūt īstenotiem triju laiku periodā kopš ratifikācijas, lai pārliecinātos, ka mēs uz to neraugāmies kā uz balvu, bet gan pasākumu, lai iesaistītu šo valsti īpašā situācija, kādā atradās Turkmenistāna, ir ļoti negatīva. Tai nav precedentu. Ekonomiskā krīze ir ļoti smaga. Cilvēkiem ir ļoti smaga ikdienas dzīve, un tas kaitē arī režīma leģitimitātei. Tādēļ 2017. gads būs tas izšķirīgākais gads pēdējo 25 gadu laikā, kad iesaistīties. Šī ir viena unikāla iespēja, un es argumentēšu par labu tam, lai Eiropas Savienība izmantot šo iespēju. Un šis PCA partnerības no, sadarbības nolīgums tiktu ratificēts. Mana argumentācija balstās uz ilgtermiņa analīzes importa tendencēm Turkmenistānā. Kopumā runājot, mēs šeit runājam par viena produkta ekonomiku. Gandrīz vairāk nekā 60% ieņēmumu, 65% IKP, lielākā puse budžeta ir no gāzes eksporta. Un tādēļ ir, tu, esam to sapratuši, ka tā tad ir il, ilgtspējīgi eksportēt šos projektus, produktus un Tas ir arī būtiskākais elements uh, uh, politikas izvēlē. Paraugoties uz slaidiem, sapratīsim, ka pēdējo septiņu gadu laikā ir notikušas uh, pēc būtības izmaiņas uh, Turkmenistānas gāzes eksporta virzienā. 9. 2009. gadā viss tika eksportēts uz Krieviju. 15. gadā, no tā ir ja pieejami jaunākie dati, redzam, ka eksports primāri ir tikai uz Ķīnu. Ja man būtu bijis papildus laiks un papildus dati, būtu jums sniedzis kopainu arī par 16. 17. gadu, bet nu, tur nekas pozitīvs nebūtu redzams, jo pēdējo 14 mēnešu laikā gan Krievija, gan arī Irāna tā vai citādi ir apturējušas uh, tirzniecību ar Turkmenistānu. Krievijas gadījumā tas bija viņa lēmums, kas tika pieņemts Gazprom 16. gada janvārī, un Irānas gadījumā tas bija tādēļ, ka paši Turkmenistānas partneri apturēja tirzniecību 17. gada janvārī. Un tā rezultātā Ķīna ir vienīgais klients. Melnā svītriņa slaidā vienīgā, kas paliek. Un kāda ir šeit problēma? Problēma ir tāda, ka mēs zinām, ka Turkmenistāna šobrīd nesaņem naudu, ieņēmumus. Ķīna ir izveidojusi Turkmenistānā aizdevumu sistēmu, lai tā tad uh, būvētu cauruļu vadus, tad uh, attīstītu gāzes laukus, ieguves vietas. Tīs ir aizdevumi, tādēļ, nu, tas tikai sarežģīja vēl šo situāciju, uh, jo ir tikai viens klients un tas klients nemaksā. Un esmu dzirdējis, ka šobrīd patiesībā nav, valstī nauda neieplūst vispār. Tādēļ šī ir ne tikai bezprecedenta krīze, bet to būs ļoti grūti arī risināt. Progresīvs ieņēmumu kritums. Tātad uh, aizvien lielāka eksporta, bet naudiņa, kas ienāk, ir sam, uh, tikai samazinās. Un tas, ka pazūd divi no trim klientiem neļauj diversificēt tirzniecību, bet uz to ir jāraugās arī plašākā ekonomiskā kontekstā, un tādēļ šī krīze ir tik ļoti aktuāla, tīri saistībā ar īstenošanu risinājumiem iekšzemē, nacionālā līmenī. Ir bijuši pārtraukumi, zinām, ka uh, valdība pirms dažām nedēļām aizliedza privāto zvejasaimniecību Nu, un tas bija saistīts ar to, lai it kā aizliegtu zivju tir, ma, tirzniecību melnā, tātad neatļautu nelālo tirzniecību. Nu, un savā ziņā ir novērojama visai strauja um, pārtikas nepietiekama piegāžu drošība. Alga, tā teikt, nav izmaksāta, uh, atgriezušies uh, laikā, tie bija 90. savā ziņā, un ir jārunā lielā mērā arī par to, ka progresīvā kārtā vājinās un sarūk enerģētikas nozare. Valdība ne tikai neizmanto, neizmaksā uh, valsts uh, sektorā strādājušo algas, bet drastiski tiek samazināts arī pats enerģētikas sektors. Turkmen gāzes attiecīgais valsts uzņēmums Viņi ir, e, viņiem ir nācies saskarties ar milzīgām atlaišanas gadījumiem. Dzirdējām, ka vairākās vietās Labatējā ir bijusi um, valsts sektorā strādājušie streiki. Dzirdam, ka 50% Uh, strādājošo gāzes vadā kompresijas stacijās uh, 15. un 16. gadā ir zaudējuši savas darba vietas, un 30% gāzes troja kas ir būvniecības nozare, gāzes nozare, arī tur ir tikuši atlaisti. Un tā rezultātā šī krīze ir būtiska ne tikai saistībā ar eksportu, bet arī nacionālā līmenī. Ražošanas struktūras bez reformām, kas turpina regulēt uh, Turkmenistānas ekonomiku kopš 92. gada, kopš padomu laikiem, uh, nu, ir nonākuši šādā krīzē. Zinām, kāda ir statistikas dati. Tie, ko piedāvā valdība, ir, nu, labākajā gadījumā apšaubām, visticamāk vienkārši nav realistiski. Tādēļ, klausoties par IKP pieaugumu, tie, kas ir strādājuši ar šo valstī ilgākā laikā, saprotam, ka ekonomika vienkārši sarūk. Un tas liek apšaubīt esošā enerģijas sociālā pakta, kas ir aktuāls ekonomikā, īstenojamību. Un tas savukārt nozīmē, ka visa Turkmenistānas politikas sistēma Aš, Aškabada ir ļoti izšķirīgā punktā, jo redzam, ka politika, kas uzskata, ka šīs gāzes ieguves ir slēgtas PCA nosacījumiem, šobrīd saprotam, ka tas ir tas brīdis, kad viņi varētu varbūt nedaudz lielākā mērā atvērt ekonomiku kopumā. Un tas ir tas, ko gribēju teikt. Saistībā ar to, ka šis ir tas izšķirīgākais brīdis Turkmenistāna, lai tā varētu pārvarēt šos ļoti smago, smagos laikus, tā ir jāatrod enerģētikas partneri, starptautiski partneri, uh, un tam ir jānotiek tagad. Tādēļ šobrīd aicinu ratificēt partnerības sadarbības nolīgumu. Tīri šādā kontekstā tāda ir kopaina, tāds ir konstants, eh, konteksts manām rekomendācijām, un jebkurā gadījumā tas, ko gribu pateikt. Ja neiesaistīsimies šobrīd sarunās ar Turkmenistānas valdību, kā Eiropas Savienība, mēs palaidīsim garām šādu unikālu iespēju. Jo Ķīnas uh, tādas, tas, ka Ķīna ir uzņēmusies vienīgā būt šajās attiecībās, vai vēl ir vairāk, ja Krievija atgriezīsies kā svarīgs uh, uh, ekonomikas partneris, nu, kvalitatīvu tas vietējo pašpārvaldu diez vai uzlabos. Tas ir ļoti apšaubām. Tādēļ, nu, tas nāktu par sliktu ne tikai mūsu nemateriālajai darba kārtībai, ko vēlamies īstenot Turkmenistānā, bet tas būtu katastrofāli arī par šiem iedzīvotājiem, jo politiskā telpa, kas jau tagad ir ļoti ierobežota, tā sarausies vēl jau vairāk. Un tā rezultātā iedzīvotājiem gaisa kļūst tikai mazāk. Tādēļ aicinātu Eiropas Savienību atzīt to, ka ģeopolitiski, ģeoekonomiski un konkrēti šis brīdis ir būtisks Turkmenistānai un iesaistīsimies ciešāk, sadarbosimies ar valdību un valsti. Manuprāt, tas svarīgākais ir tas, ko minēja jau Perūs kungs. PCA ratifikāciju nekādā veidā nevajadzētu pasniegt kā balvu. Nē, Manuprāt, jo vairāk mēs atzīsim to, ka valdības pašpārvaldes uh, uzlabojumi nav notikuši pēdējo desmit gadu laikā. Ja galu galā esam realistiski par nākotnes izredzēm, tad šādu pieeja jāīsteno. Es saprotu, cik svarīgi ir benchmark šie rādītāji, kas ir prezentācijā, un es pavisam īsi varbūt pirmkārt. Pirmais izvērtējums ir jāatzīst, ka ir ilgtermiņa politiskie ieslodzītie, par kuriem nav dzirdēts vispār kopš 90. gadiem vai 2000. gada. Un tas nav pieņemami. Bešik, Morjodov un divi iepriekšējie ārlietu ministri. Manuprāt, tam vajadzētu būt kā pirmajam priekšnosacījumam, lai kas notiktu. Otrakārt, atsaucos uz jūsu prezentāciju, Sebastian, ir jā, jātiek vaļā no jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz iekšējo vai ārējo pārvietošanās brīvību. Ir jānodrošina pārvietošanās brīvība pilnīgi visiem, kam ir Turkmenistāns pase. Tālāk. Ir idejas par dažiem citiem pasākumiem, kādus varētu piedāvāt. Un arī laika termiņi, kuros aicinātu tos īsta no 24, 36 mēnešu, nu, visai ātrā tempā. Pirmkārt, manuprāt, ir jāpārliecinās, ka ir paredzēta sistēma NVO attīstībai, sākot no tām organizācijām, kuras neplāno īstenot nekādu politisku darba kārtību. Tātad šeit nedaudz paturpinot Kazahstānas ideju. Mm. Ja mums izdosies panākt, ka Turkmenistānas pilsoniskā sabiedrība ir līdzīgāka kā tā ir Kazahstānā, tas jau būtu milzīgs solis un sasniegums. Un pēdējais politiskā apmaiņa starp parlamentu, dalībvalstīm un tām pusēm, kas šobrīd, kuras režīms atzīst kā oficiālās puses, un pēc dažām nedēļām ir o, uh, vēlēšanas, ir konkrēti kandidāti, Nu, tie ir tie priekšnosacījumi, ko es aicinātu izmantot. Tie varētu kalpot par būtisku priekšnosacījumu daļu ratifikācijai. Tajā pašā laikā varu tikai no sirds un cik vien iespējams uzstāt, ka pateicoties īpaši smagajam brīdim ekonomikas kontekstā, kādā šobrīd atrodas šī valsts, un tā kā uh, 25 gadu garumā nav izdevies pārformulēt gāzes politiku, šis ir tas svarīgākais brīdis, kad sākt sarunas runāt. Un visticamāk šāds brīdis atkal nepienāks. Vēl jau vairāk, ja Krievija vai Ķīna vai abas divas, ja tām izdosies atkal no jauna izveidot šīs saites, kas šobrīd varbūt ir nedaudz vājināts. Paldies! Liels paldies! Ejam tālāk. Toivo Klāra Azija, Centrālāzijas sadaļas vadītājs Eiropas ārējās darbības dienestā. Uzklausīsim jūsu viedokli lūdzu. 5 minūtes, Klāra kungs. Liels paldies! Centrālāzijas divīzijas sadaļas vadītājs. Un īpaši atbildīgs arī par šīm sarunām. Liels paldies! Ļoti interesants prezentācijas. un varam pilnībā atbalstīt komentārus, kas izskanēja. Protams, situācija Turkmenistānā ir sarežģīta daudzos veidos, tīri ekonomikas kontekstā, cilvēktiesību kontekstā, pārvaldības kontekstā, neviens to neapšauba. Bet jautājums, kā rīkosimies, kādā veidā stiprināsim mūsu attiecības? un kā veicināsim mūsu vērtības, kas ir ne tikai mūsu vērtības, bet tās ir patiesībā būtiskas arī ekonomiskajai izaugsmai Turkmenistānā. Tiesiskums, laba pārvaldība un tā tālāk. Un šeit uzskatām, ka partnerības sadarbības nolīgums dos mums nepieciešamos instrumentus, lai risinātu šos jautājumus. Nu, jautājums nav vienkāršs. Tas, kas tikai jau norādīts, ka ir jābūt šiem nosacījumiem, pirms tiek īstenots partnerības sadarbības nolīgums. Mēs no savas puses sakām, ka mums nav šobrīd pietiekami daudz um, saziņas, lai efektīvi sazinātos ar Turkmenistānas iestādēm un aizstāvētu mūsu intereses. Un tas ir ne tikai mūsu intereses, bet ilgtermiņa attīstības intereses Turkmenistānai kopumā. Mūsuprāt, partnerības sadarbības nolīgums būs iespēja ne tikai mums, ne tikai ārējās darbības dienestam sazināties un strādāt ar Turkmenistānu, Turkmenistānas iestādēm regulārā kārtā, bet jo īpaši arī parlamentam. Tā būs iespēja regulāri strādāt, sazināties, un mums šķiet, ka tas būtu tiešām būtiski, lai mēs īstenotu savu darbu kārtību, varētu virzīt priekš savas intereses. Un šajā kontekstā gribētu atgriezties pie tā, ko minēja iepriekšējais runātājs Ančeskī kungs. Sadarbība enerģētikas jomā. Aškabedā bija tikšanās uh, saistībā ar deklarācijas starp Turkmenistānu, Azerbaidžānu, Eiropas Savienību un Turciju. Un mērķis bija veicināt sadarbību enerģētikas jomā, un šajā satvarā ir iekļaut arī Grūzija, kā tranzīta valsts. Mērķis ir nodrošināt sadarbību, lai panāktu, lai rastu veidus, kā Turkmenistāns gāzi no, uh, atvest uz Eiropu. Tas ir abu pušu interesēs. Diversificēt arī Eiropas Savienībai gāzes piegādātājs. Process nav vienkāršs, tomēr par to tiek runāts dažādos formos. Un arī Aškabadā un Ankarā un citviet. Uzskatām, ka darba ir daudz. Turkmenistānā vēl tāls ceļš ejams, gan tīri ekonomikas kontekstā, un jo īpaši cilvēktiesību jomā, pārvaldības jomā, tiesiskuma jomā, bet uzskatām, ka partnerības sadarbības nolīgums, kas būtu spēkā, un kopīgi izmantojot mums pieejamos instrumentus, kas paredzētu PCA ietvaros, tīri institucionāli PCA ietvaros mums būs iespēja un veids iet pareizajā virzienā un šos mērķus sasniegt. Tā vietā, lai mēs no sākuma noteiktu tos priekšnosacījumus un tad gaidītu mērķu sasniegšanu. Paldies! And lastly, before we... Un pirms mēs sākam debats, uzklausīsim. Tina Tina Čeretsvādzi, kura pārstāv cilvēktiesību organizāciju un arī tieši iestājas par šo cilvēku tiesību salīdzinošo kritēriju noteikšanu un ieviešanu. Iepaldies! Protams, ir grūti uzstāties pēdējai, jo daudz lietas jau ir skaidri pateikts. Un tādēļ es drīzāk ne, mēģināšu teikt, kā varbūt vēl nedzirdētu informāciju, nekā atkārtot jau iepriekšējo. Nedaudz par globālo kontekstu, kādā mēs darbojamies. mēs redzam kopējā laikmetā. Mēs redzam, ka tiek apsaubītas um, demokrātijas pamatvērtības un tās darbība. Tiek sodīts demokrātiskas darbības un Eiropas Savienība, kas vienmēr bijusi čempions, savā miņā arī ir zaudējusi šo cīņu un Lūk, šādā kontekstā mēs strādājam uz vietas. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mums būtu šāds skaidrs, godīgas sarunas starp akadēmiķiem, pētniekiem, politiķiem. Politiķi parasti vēlas atsaukties uz attiecību normalizēšanu, par to, kāds viss notiek. Un es vēlos skaidri pateikt, cilvēktiesības nedrīkst šeit pārdot. Labi, mēs kā bieži vien nerunājam par nosacījumu noteikšanu ratifikācijas procesā, bet es tur skaidri vēros norādīt uz vienu lietu, kas šodien skanēja, izskanēja pretēji manam viedoklim. Šis partnerības sadarbības nolīgums, diemžēl, pats par sevi neko negarantē ne Turkmenistānā, ne citā attiecīgā valstī, mēs redzam, ka jau 90. gadu sākumā, kur bijušās padomjas savienības valsts iekuva neatkarību, un um, te arī uzsākas jaunas attiecības ar Eiropas Savienību, un mēs redzam, no Moldovas līdz Taģikistānai bijuši ļoti atšķirīgi demokrātijas centieni, pamatbrīvību ievērošanas radītāji Tas lielā mērā, protams, ir atkarīgs no valsts iekšējās politiskās gribas, politiskās elites gribas, cik lielā mērā viņi grib tiešām pied, pied, mm, būt piederīgi mm, demokrātisko valstu lokam. Mēs redzam īstenībā, kas ir līdzīga situācija arī ar Baltkrieviju. Turkmenistāna Nu, šajā gadījumā mēs runājam par instrumentu, ko mēs piemērojam visiem. Un šeit būtu jautājums. Ja mēs runājam par cilvēktiesību sasniegumiem, es nedomāju, ka šīs partnerības un sadarbības nolīgums īstenībā ir īstais instruments, kas kaut ko vispār parāda vai atklāja. Par konkrētākām lietām trīs lietas no manas puses. nu, civilās un politiskās tiesības. Pret, par spīti visa veida nelabvēlīgiem apstākļiem. Īstenībā likumdošanas ziņā tur daudz lietas ir kārtībā. Piemēram, 13. gada likums par mediju brīvību un vārdu brīvību. Un norāda, ka tur nevar būt valsts iejaukšanās vārdu brīvībā, valsts iejaukšanās mediju darbībā, bet praksē, diemžēl, šis mediju likums gandrīz ir neeksistējošs līdz ko kāda avīze sāk kritizēt valdību, tiek bloķētā piekļuve tā interneta vietnē. Un interneta īstenībā tas saucamais penetrācijas rādītājs tikai kaut kur 20-30 rādītāji, 20%. Un jūs skaties, īstenībā tās izmaksas ir 230 eiro mēnesī, ja kāds vēlas vispār izmantot šādu piekļuvu visu laiku internetam. Tas ir nenormāli dārgi. Tālāk valdība saka, ka viņi garantē brīvu piekļuvi internetam, īpaši izglītības centros. Bet būtu ļoti interesanti tiešām izsekot, kādā veidā viņi paši īsteno savas saistības. Tālāk nu, mēs redzam, ka arī problēma ar vienu ir īstenošana. Informācija, ko mēs saņemam no partneriem, eh, norāda, ka pulcēšanas brīvība ir ļoti, ļoti ierobežota. Cits problēma ir tās problemātiskās jomas ir um, ierēģu žurnālistu darbību ierobežošanu arī ārpus valsts robežām. Daudzie trimds turkmeņi bieži vien norāda, ka viņi saras ar draudiem, iebaidīšanu, ja viņi kritizē valdību. Tad veidot arī melno sarakstu nelojālām personām, un šie žurnālisti, kas atļaus kritizēt valdību, bieži vien nonāk šajā sarakstā. Tālāk runa par ANO īpašo ziņotāju piekļuvi un šo mehānismu. Turkmenistāna ir viena no vismazāk valstīm, kas vismazāk vēlas sadarbojas. Šobrīd ir jau 13 pieprasījumi, uz ko viņi nereaģē. Un par, piemēram, spīdzināšanu. Spīdzināšana komitejas kas izmeklē šādas lietas, vērsās pie valdības un aicināja reaģēt, bet viņi, diemžēl, to ignorē. Un šis tālāk ir izstrādāts arī rīcības plāns kontrolē, lai šī kontrola būtu tiešām caurskatām. Paldies, mums visam, protams, jādodas arī laicīgi mājās, un tad es arī jūs nedaudz tā ierobežoju. Tagad sāksim Andrija Kienes kundze. Viņa pārstāv tautas partiju lūdzu. Es vēlos pateikties Ramonam Ramesku, uh, pa, Ramonai Ramen, Ramonesku par šīs diskusijas iniciēšanu. Un es arī piedalos um, Eiropas parlamenta delegācijā attiecībām Vidusāzijas valstīm. Es ļoti aktīvi sekoju situācijai Turkmenistānā. Jūs runājāt par cilvēktiesībām, par eh, politiski, politieslūdzietiem, bet viens runājāt par reliģijas brīvību vai ticības brīvību, kas arī ir viena no pamatbrīvībām, tas arī nokļaut, iekļauta ANO pamatiesību hartā, arī kas iet kopā ar politiskām tiesībām, reliģiskām tiesībām. Turklāt mums arī Eiropas saimnības vadlīnijas par uh, cilvēka ticības brīvības īstenošanu. Turklāt tieši pagājušajā nedēļā mēs uzklausījām prezentāciju Strasbūrā World Watch List, kas norāda, kur visgrūtāk iznot kristīgo pārliecību, un Turkmenistāna ierandojas 19. vietā. Tādēļ partnerības sadarbības nolīguma viss ir kārtībā, to es arī piekrītu, kā jūs to redzat, tie svarīgiem argumenti paliek spēkā, bet ir vēl papildus, ir jāskatās arī šeit šī ratifikācija. Viens no skaidriem kritērijiem ir arī ir reliģijas ticības brīvības ievērošana. Pēros kungs, manuprāt, jūs gan minējāt, varbūt jūs varētu nedaudz papildināt vēl atbildi uz šo jautājumu. Jūs jau, man liekas, minējāt šeit situāciju. Jā, šim jautājumam nedaudz pieskāros arī sākotnēji jau norādos, ka ir milzīgas atšķirības. Viens ir, ko, rāda, e, ko ieksta likums, un otrs ir, kas ir praksa. Jā, likums norāda, ka ir ticības brīvība. Un jebkurā reliģiskai tiesī organizācijai tomēr noteikti pienākums reģistrēties, un ja viņi to nedara, tur varbūt arī īstenībā, sekot, pat apcietinājums. Bet faktiski jau šī reģistrācija nacionāla reģistrācija ļoti sarežģīta. Tas attiec gan uz galvaspilsētu, gan arī uz lauku reģioniem, provincēm. Tālāk mēs redzam, ka arī Tieslietu ministrija īstenībā ir bijusi ļoti nopietnas instrukcijas par to, kā ir jārīkojas eh, pienāties uz musulmaņu piekdienu lūkšanām un par pienākumu reliģiskajās eh, sajietos slavināt prezidentu. Jā, es šiem jautājumam ļoti īsi pieskāros, jo 15 minūtēs man nebija iespējams visus jautājumus iz, izgaismot, bet šīs ir nopietns jautājums, jā, jums taisnība. Referentēji vēl došu vārdu, jūs arī varbūt varētu izdarīt kādu zinām kopsilkumu. Jā, es vēlētos pateikties jums visiem. Manuprāt, jūs ļoti precīzi atspoguļojat, ka nav, mēs redzam, ka ir cilvēktiesību standarti, kas pieprasa vēl uzlabojums. Tādā ziņā te nav runa tikai par cilvēktiesību standartiem, bet tiešām par tiesiskumu nodrošināšanu. Un tas viss, ko mēs redzam demokrātiskā valstī, kā būtu jāfunkcionē tam. Man liekas, te runa arī par attīstību. Nu, tas ir viens monētas divas puses. Ja mums nav patiesa demokrātija, mēs nevaram runāt par patiesiem cilvēktiesību standartiem. Tādēļ tas ir jāveido kopā un jāveicina valdības lēmumu pieņemšanu. Turklāt jūs visi arī uzsverāt nepieciešamību veidot spēcīgs instruments, lai strādātu kopā ar Turkmēnu valdību, cenšoties nodrošināt tiesiskumu un tiesību, pilsoņu tiesību ievērošanu. Ja mēs vēlamies tiešām uzlabot situāciju Turkmenistānā, šī ratifikācija, kas ir saistīta ar zinām nosacījumiem, vai ne, ir vēsta, lai palīdzētu situācijai un valdība īstenot zināms uzlabojums. Ja mēs ar viņiem nerisinām dialogu, ja viņi neuzņems nopietnākas saistības, nu, tad ir bezjēdzīgi pieprasīt jaunas izmaiņas un struktūrāls reformas. Mums jāstrādā abos līmeņos. Ar abiem es domāju gan cilvēktiesības un uh, ekonomisko attīstību kā otru līmeni. ka nepieciešama tiešām gan eksperta ieguldījums, gan pilsoniskās sabiedrības ieguldījums. Ir politiskā atbildība jāizrāda. Nevaram visu laiku tikai rēģēt emocionāli. Jāskatās uz ainu kopumā, kas ietver arī līdz ekonomiskos izaicinājumus, sociālos izaicinājumus reģionā. Ja līdz to mums ir jāpieņem šādi lēmumi, Un es vēlos ar jums sadarboties arī šajos jautājumos, un paldies jums vēlreiz par aktīvo iesaisti. Sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Paldies jums! Esmu pārliecināts un ceru, ka Eiropas parlamentā mums izdosies atrast tādu efektīvāku secinājumu un pieju, kādā veidā, lai mēs atbalstītu šī partnerības un um, sadarbības nolīguma ratifikāciju. Un tad varbūt secinām arī no manis, kā es sacīju, gan ārlietu komiteju, gan arī ārlietas aizdarbības dienests un arī padomu tiks informēti par praktiskiem soļiem. Un vēlos arī norādīt, ka tā mēs, Eiropas parlaments, esam plānojuši divas vizītes uh, aprīlī un maijā. Mums ir tad viens ir šīs centrā Vidusāzijas darbības delegācijas vizīte aprīlī un cilvēktiesību delegācijas vizīte maijā. Uh, Paldies jums par šo aktīvo darbu un šo iesaistinu šajā nelielajā darba seminārā, ko mums šodien noturējām. Es domāju, tas būs tālāks arī stimuls mūsu turpmākam darbām. Paldies! Un līdz to esam izsmēluši arī mūsu darbs, <clears throat> darbu kopumā šodien. Paldies kolēģiem, kas visu dienu smagi strādājuši un palika līdz šai vēl aizstundai. Un vēl arī maz informācija, ka man ir jāpasaka tāda nākošā sanāksme. Ja neesat vēl atzīmējuši, tad Droši vien varētu teikt arī atdot vārdu um, atkal Akalister kundam. Tātad 30. un 31. janvārī. Šeit pat Briselē būs mūsu arī ārlietu komitejas sanāksme nākošajā. Paldies!